Hello, good afternoon, welcome to. Labdien, esiet sveicināti lūguma rakstu komitejas kādreiz kā, kārtējā sanāksmē. Runāšu spāņu valodā. Sāksim ar eh, pirmo punktu - darba kārtīgas apstiprināšanu 2.3. decembra sanāksmē. Ja iebildumu nav, un tādu šķiet patiešām nav, tad darba kārtību līdz ar to apstiprinām. Nokasa nu, kundze arī tepat blakus sēž un smaida, tā tad viss kārtībā, iebildumu nav. Turpinām. Protokola apstiprināšana. Neviena protokola, ko apstiprināt nav. Trešais punkts priekšsēdētājas paziņojumi. Vēlos jūs informēt par B punktiem 2. 3. oktobra sanāksmē rakstisko procedūru ir šādi

1887 mm, būs joprojām vaļā, tāpat kā arī 2520, 384, 395, kā arī 1228 šīs vēl neslēgsim. Un lūksim turpmāk informāciju no komisijas, kā arī Spānijas varas iestādēm, runājot par lūgumrakstiem 1606, 454, 172, 430, 1481, 2617 un 2520. Turpmāk informāciju lūgsim no komisijas par lūgumu rakstiem 1490 2016 un 144 2019. Lūguma raksti 291, 2018, 837, 2018, 838, 2018 un 943, 2018 joprojām būs eh, atvērti un tiks skatīti kādā no turpmākajām sanāksmēm. Lūguma raksts 631, 2018 eh, tiks sūtīts eh, tātad delegācijai ar informācijas lūgumu un slēgts. Un lūgumraksts 930 2018 un 67 2019 lūgumrakstu autoriem tiks doti divi mēneši, lai reaģētu uz komisijas sniegto atbildi. Lūgumraksts 2533 2014 šeit lūgumraksta autors uh, papildu info, iesūtīs papildu informāciju komisijai turpmākam izvērtējumam. Bet, nu, e, nonākam pie mūsu šīs dienas e, pamatā darba kārtības logumraksts 759, autors Jose Ramons Hils Bento e, par darba laika stundām. Pats autors nevarēja būt mūsu vidū, bet seko mūsu sanāksmē tīmeklī. Tā Tas ir tātad eh, jautājums, kas ir Empulu eh, komitejas pārstāvja Ādama Pokornija eh, pārziņā. Vārds jums. Jā, paldies. Šī lūguma raksta būtība ir darbas laika ilgums mazumtirdzniecības nozarē Spānijā. 2016. gadā komiteja vērsās pie Eirofonda ar lūgumu sagatavot informāciju par šīm lietām. Un Tad tā brīža komitejas priekšsētājiem tika nosūtīti divi papildu dokumenti. Tik tiešām ir spēkā Eiropas tiesību akti, kas cita starpā regulē maksimālās darba stundas direktīva, kas ir saistoša visās tautsēniecības nozarēs, arī mazumtirzniecībā un Spānijā kur uh, pārsvarā mm, spēkā ir kolektīvie līgumi, direktīva noteica minimālos standartus, kas uh, cits starpā paredz, ka uh, strādājošajam pienākas vismaz 11 stundas atpūtas laiks diennaktī plus nedēļā vēl 24 stundas. Parasti tā ir nedēļas nogale Eh, bet eh, redakcija ir pietiekami elastīga, lai te varētu arī pārbīdīt šo, šo grafiku atbilstoši apstākļiem. Mums nav tādu noteikumu, kas diktētu, ka uh, strādājošiem obligāti ir jāatpūšas tieši svētdienā. Vecā direktīva uh, noteica, ka principā Eh, vienai atpūtas dienai ir jābūt svētdienā, bet kopienu tiesā tas tika apstrīdēts un tika noraidīts, jo eh, tika lemts, ka tas nav pietiekams eh, pamatojums uh, ka tas ir nepamatoti prasīt, ka tieši svētdienā strādājošiem būtu lūk jāatpūšas. Un 2003. gadā 93. gada direktīva tika grozīta. Šis svētdienas kā atpūtas dienas princips tika norakstīts, un tā vietā spēkā stājās šis 11 stundas diennaktī plus 20, papildu 24 stundas nedēļā Mm, stājās spēkā. Un dalību valstīm, kā jau teicu, ir tiesības noteikt eh, striktākus standartus, dāsnāku atpūtas režīmu atbild pa nozarēm, eh, piemēram, un Spānijā mazumtirzniecībā darba laiku eh, lielā mērā noteica tieši kolektīvi slēgtie līgumi starp darba devēju un ņēmēju. Un tāpat arī Eirofonda dokuments sniedz informāciju par uh, to, kāda tad ir situācija Spānijā salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem parametriem. Nu, lūk, caurmērā Eiropā mazumtirdzniecības darbinieks uh, 34,2 stundas nedēļā strādā, Spānijā šis vidējais ir 34,3. Nu, tā kā mm, caurmērā par stundu vairāk uh, ik nedēļu nekā vidēji Eiropā. Nu, lūk, līdz ar to e, ceru, ka mm, ir izskanējušas visas atbildes, kādas e, lūgumraksta autors vēlējās uzzināt. Paldies! Paldies, ETP e, vārdā kolēģis Arijas. Paldies, eh, paldies eh, priekšsētāji, eh, paldies komisijas pārstāvjiem par šo informāciju. Mēs to jau zinājām, mēs zinājām, ko prasa likums, mēs, zina, mēs zinām arī par tātad tiesas precedentiem, mm, kas sniedz papildu tādu pārliecību līdzās tīriem likuma tekstam. Madride, redziet, Madrides reģions ir e, vienīgais reģions Spanijā, kas ir liberalizējis darba e, laika ilgumu mazumtirzniecībā, un tas notika 2012. gadā, kur pretī 2017. gadā nedaudz informēšu jūs. E, šie noteikumi tika pārskatīti, un Madrides reģions lēma, ka jaunā kārtība tagad no, eh, būs, eh, būs tāda, tātad ņemot vērā papildu šo, šo apgrozījumu, papildu pienesumu IKP, runa bija par 240 eh, miljoniem, ko deva šis, šis solis, ir pietiekams pamats, lai, lai ietu šeit vēl tālāk un uh, Mm, vairāk kā, kā 15 tūkstošiem strādājošo, tad nācās rēķināties ar, ar eh, jaunām pārmaiņām. Un ir nedaudz dīvaini, ka lūgumraksta autors uh, ir pamanījis, uh, kaut kā uzķēris to, ka šeit uh, strādājošie tiek paverdzināti. Uh, nu, tieši šis, šis vārds tiek lietots verdzība. Uh, ir, ir neiedomājams, tas ir kliedzoši. Eh, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, tiesiskā valstu savienībā, demokrātijā, brīvībā, un, un šeit tiek lietoti šādi eh, skaļi paziņojumi. Eh, Madrides reģiona ieviestā kārtība ir, ir tiesiski pamatota, strādājošiem tiek nodrošināts adekvāts atpūtas laiks, samērīgs darba ilgums un Mm, tā kā šeit piekritība ir gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī, tad ņemot vērā to, ka ir šī atbildība, atbilstība, ka nav pārkāpumu, kon, pārkāpumi konstatēti, tad uh, šis lūgumraksts būtu jānoraida, jo es domāju, šeit mēs vēl tik kavējam laiku klausoties šādos nepamatotos kaut kādos uh, uh, sašutušos apgalvojumos. Paldies! Paldies, tā kā nevienas citas eh, grupas eh, pārstāvi nav izrādījuši interesi eh, par šo jautājumu, ņemot vērā komisijas pārstāvi sacīto, mēs varam līdz ar to izskatīt šo lūgumu rakstu un pas, pas, pasludināt to par slēgtu. Šo informāciju attiecīgi nosūtot lūgumu raksta autoram atsaucoties uz 29. aprīļa parlamenta rezolūciju, um, kurā cita starpā ir uh, minētas atsauces uh, uz, uz, uz, uz citiem saistošiem tiesību aktiem, uh, kas norāda arī uz, uz, uz, uz tādiem aspektiem kā darba un privātās dzīves sa, sa, saskaņotību regulējošiem tiesību aktiem. Eh, bet, nu, piektais punkts mūsu darba kārtībā 364 2018, ko ir iesniedzis eh, kāds Itālijas eh, valsts piedarīgais par Sicīlijā īstenotu arodu apmācības programmu mm, cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu un dodu vārdu lūguma raksta autoram, kurš ir mūsu vidū. Eh, pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvi, eh, politisko grupu pārstāvis un tad vēlreiz lūguma raksta autoru. Sveicam jūs! Eh, piecas minūtes jūsu rīcībā. Mikrofonu gan lūdzu ieslēdziet. Buonasera a tutti. Labvakar visiem. Esmu advokāte un šodien pārstāvu 1365 darbiniekus Sicīlijas profesionālo apmācību iestādēs. Tie ir um, kopienas pilsoņi tieši tāpat kā es. Un es šos cilvēkus šodien pārstāvu tādēļ, ka mūsuprāt nav atbilstības kopienu tiesību aktiem ko nepiemēro Sicīlijas reģionā varas iestādes. Tas netiek īstenots. Šis š, gadījums, šī situācija ir pretrunā ar cieņpilnu eksistenci šiem darbiniekiem bez jebkāda tipa juridiskiem pamatojumiem un apsvērumu ievērošanas. Šie cilvēki ir tie tapuši atlaisti. Sicīlijas reģionālā vadība ir izmantojuši Eiropas struktūra fondu atbalstu Eh, lai eh, šo un šie līdzekļi tā rezultātā ir pārzīti vienkārši uz citām jomām. Arī tām nav nekāda pamatojuma Eiropas Savienības tiesību aktos, un šie darbinieki tādēļ zaudējuši darba vietas. Sicīlijas reģiona varas iestādes nav pienācīgi rūpējušies par šiem cilvēkiem, šie mērķi, kam finansējums tika piešķirts eh, nav īstenoti, un šie cilvēki šobrīd ir bez jebkādām garantijām un nav atguvuši arī tātad eh, apmaksā, jau ap, izmaksāto algu, kura netika izmaksāta. 80. direktīva, mūsuprāt, ehm, tātad 1803 eh, no 2006. gada, tā ir direktīva, kas ehm, bija saistoša šīm naudas summām, bet naudas summas netika izmaksāta izmaksātas um, persona, tā, tā šīm personām, kas veica profesionālo apmācību. Šeit uh, Sicīlijas varas iestādes ir izvēlējušās citus mērķus. Ja mēs paraugāmies pirmajā pantā, uh, līguma tekstā, kā arī, ja paraugāmies uz pamattiesībām, ir jāaizsargā darba ņēmēju cieņpilna iespēja strādāt. Sicīlijas reģions vēl aizvien neatzīst, ka būtu ko nepareiz darījuši. Tādēļ uzskatām, ka šodien Eiropas parlamentam ir politiska atbildība būtiski uzņemties savu politisko lomu šo pilsoņu priekšā. Ļoti rūpīgi ir jāizvērtē reģiona, vesela reģiona apsvērumi Tas ir um, pretrunā ar Eiropas Savienības līgumu. Nedrīkst uh, izmantot uh, šiem darba ņēmējiem paredzēto naudu citiem politiskiem mērķiem. Ir galu galā pilsoniskā atbildība, politiskā atbildība. Eiropas parlamentam ļoti rūpīgi šodien ir jāizvērtē, kas notiek šajā reģionā, kādēļ mēs, kopienas pilsoņi Sicīlijā, ciešam vēl aizvien no šādiem pārkāpumiem, gan juridiska rakstura pārkāpumiem, gan cilvēktiesību pārkāpumiem. Es šodien pārstāvu šos cilvēkus, un viņi grib saņemt konkrētu atbildi no parlamenta. Kopienas līmenī šis jautājums ir jārisina ar politisko atbildību. Paldies! Grācielī! Jā, paldies jums! Dodu vārdu komisijas pārstāvjiem Egido Kampolī, Empel, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos nedaudz ieskicēt kontekstu šim lūgumu rakstam. Profesionālās izglītības programmu darbinieki, kuri ir palikuši bez darba. Līdz kopienas 94. 99. gada plānošanas beigām uh, struktūras saņēma piešķīrums tiešā veidā tām organizācijām, kuru darbības ir saistītas ar profesionālās izglītības sniegšanu. Sākot ar 2000. gadu, 2000. gadu tur bija vairāki, eh, vairākas pārmaiņas arī attiecībās profesionālo izglītību. Tas ir saistīts ar 3916 likumu, kas tika pieņems 2000. gadā. Šeit konkrēti man jāatsauc uz 166. ministru rīkojumu no 2001. gada maija. Tas ir saistīts ar apmācības struktūru atzīšanu un akreditāciju. Šīs pārmaiņas noveda pie tā, ka tās struktūras, kas neatbilda ļoti precīzām prasībām ministru rīkojumā, tātad tur sastais pants būtu jāskata precīzi, tur ir paredzēts ļoti skaidras normas, kā struktūras var tapt vai nu akreditētas, vai saņemt šos piešķīrumus, piedaloties valsts izsludinātos konkursos. Tas nozīmē, ka mēs nevarējām veikt identiskus apmācības tātad, pasākumus identiskos apjomos, kā tas notika iepriekš, un bija vairākas struktūras, kas nespēja nodrošināt attiecīgi pienācīgus kritērijus, un attiecīgi arī nodarbinātības līmenis tajās kritās. Komisija ļoti rūpīgi izanalizējusi šo lūgumu rakstu un uh, aicinājumus pētīt atbilstību kopienu, kopienas tiesību aktiem, kā aicināja arī lūgumrakstu iesniedzēji to nu pat darīt. Uh, vēstulē, kas tika sūtīts Eiropas parlamentam, konkrēti uh, kopienas pilsoņu interešu pārkāpumi netika nosaukti vārdā. Ja mēs runājam par profesionālo mobilitāti un garantijām darba dzīvē, tad tas ir saistīts ar nacionālajiem tiesību aktiem, un tur tas attiecīgi būtu jārisina. Iepriekšējo gadu laikā profesionālās izglītības jomā uh, nacionālajās tiesās vairākas reizes pilsoņi ir vērsušies šajā jautājumā. Kas attiec uz šo lūgumrakstu, gribētu jo īpašu uzmanību pievērst B un C punktiem šajā lūgumrakstā. B punktā ir atsauce uz tās augtajiem šiem zaļajiem mandātiem. Jā, taisnība reģionālās iestādes programmēšanas plānošanas laikā 2001., 2006, kā arī 7. 13. gadā daļējā mērā izsniedza kompensācijas. Um, tātad šiem uh, kredītiem un arī debitiem zināmos gadījumos, uh, kas bija piešķirami kādām uh, apmācības iestādēm. Arī Olaf uzsāka izmeklēšanu. Tomēr um, netika nekas atklāts, tādēļ tā tika izbeigta. Komisija uzskata, ka reģi, uh, Sicīlijas uh, reģions um, šeit um, ir rīkojies pareizi. C punktā lūguma rakstā savukārt ir atsauce uz Eiropas komisijas lēmumu par finanšu korekcijām 94. un 99. gadam. Šajā lūguma rakstā ir iekļauta, iekļauts svītrojums, kā valsts, tātad, tātad atsauce arī uz um, tiesas uh, gadījumu, gan nā, nacionālā līmenī, gan arī Eiropa ties, Eiropas tiesā tika runāts par projektu atbilstību jaunajā plānošanas periodā. Eiropas tiesa noraidīja šo Itālijas pieprasījumu. Un šo apsvērumu dēļ, mūsuprāt, mēs uzskatām, ka šis lūgumraksts nevar tikt pieņemts, un tas būtu jautājums, kas būtu jārisina nacionālā līmenī. Paldies! alguna intervención de algún miembro. Jā, paldies. Vai būtu kādi komentāri no šīs komitejas locekļiem? Lūdzu, Karalkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Sveiciens visiem kolēģiem, Marija Fazāno kundzei. Varu teikt, ka šis jautājums mūsu komitejā ir eh, skumš. Nereiz vien esam dzirdējuši par profesionālo izglītību sociāli, uh, Sicīlijā, jo īpaši šie ir cilvēki, kas ir uh, uzticējušies reģionālajām iestādēm, bet beigās uh, saistībā nepareiz fondu izmantojumu ir nonākuši situācijā bez darba. Uh, ir jādomā par minimālajiem pienākumiem atbildību pilsoņu priekšā, minimālajām garantijām, kas notiek izmantojot uh, Eiropas finansējuma tātad naudu, sociālā iekļaušana, cīņa ar uh, nabadzību, uh, um, centieni mazināt um, ekonomikas un teritoriālās atšķirības uh, Eiropas pilsoņiem. Bet šobrīd uh, redzam um, situāciju, kad daudzi ģimenes uh, tēvi ir zaudējuši savas darba vietas, ir uh, notikušas tādas masveida atlaišanas, un tas viss ir pretrunā mobilitātes mērķiem. Virkne tiesu ir to skatījušas, arī revizijas palātu to ir skatījusi, un viņi ir atklājuši, ka ir zinām pārkāpuma attiecībā uz darba nosacījumiem. Esam uh, pārunāju šos jautājumus arī ar darba ņēmējiem, lai saprastu, kā situācija ir attīstījusies pēdējo gadu laikā. Šis, mūsuprāt, ir Eiropas Savienības tiesību pārkāpums, pamatiesību hartas pārkāpums, un ir divi jautājumi, kuriem būtu jāatbild. Pirmkārt, kādā veidā Sicīlijas reģions var izmantot Eiropas struktūra fondu līdzekļus? Uh, ja viņi balstās uz konkrētu struktūru darba, kā pamata elementa viņa darbā. Tajā pašā laikā nu, tiek pieļauti pārkāpumi un finansējums, kas paredzēts šiem mērķiem, beigās tiek novirzīts un izmantots kam citam. Tā rezultātā šie attiecīgie cilvēki ir zaudējuši darba vietas, bet te mēs runājam par cilvēkiem, par ģimenēm, kam šobrīd nav nekāda iztikas līdzekļu. Kādā, kā komisija var uh, Uh, neuzskatīt to par sliktu finansiālo un administratīvo pārvaldību, ja šis finansējums nav nonācis pie tam paredzētiem mērķiem. Kā komisija var nevērtēt uh, principus kā tādus un Eiropas Savienības sociālo politiku paturot prātā to, ka, šiem, uh, ka šeit iztrūkst turpināmības elementa gan uh, um, struktūrām, gan arī attiecīgiem darba ņēmējiem. Atsauce uz nacionālo atbildību ir vienkārši atbildības pārnese, un tas ir pretnāts 46. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, kur um, sloks um, tiek uh, pārlikts un vienkārši novirzīts sloks um, šīs problēmas risināšanā. Manuprāt, um, mums cik vien drīz iespējams ir jāparūpēs par šiem darba ņēmējiem, jāpārliecinās, ka viņiem netiek liektas viņu likumīgās tiesības, un es tiešām ceru, ka komisija, nu komisija šķiet ne, neplāno to darīt, bet ceru, ka komisija tomēr pilnībā īstenos um, Eiropas Savienības, uh, tātad līguma par Eiropas Savienības darbību. Paldies! Elio kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, arī es šodien gribēju izteikties, ka Evī kundze um, pārstāvot un atbildot uh, Itālijas uh, valsts piedrīgiem, kas ir ieradušies. Pateicoties Eiropas fondiem, tajā skaitā struktūra fondam, daudziem iedzīvotājiem ir iespēja mm, piekļūt finansējumam un iespējām, kas pretējā gadījumā viņiem nebūtu iespējama. Ir jāfinansē projekti, projekti, kas tiešām uzlabotu nodarbinātību un uzlabotu ekonomisko situāciju visā reģionā. Tajā pašā laikā šis finansējums tiek izmantots uh, atbilstoši citu interesēm, um, kādu struktūru vai uh, vai personu interesēm, vai jā, vienkārši šis finansējums tiek izmantots citiem mēķiem, nekā tas bija paredzēts, nedrīkst būt tā, ka pilsoņi ir tie, kas maksā šo cenu. Manuprāt, Eiropas atbildība nav saistīta tikai ar to, ka tiek lemts, kam šo naudu piešķirt, un, ja tie tiektu izmantot nepareizi, tad noteikti sankcijas. Nē, pretēji. Eiropas iestādēm būtu jāspēj sniegt skaidras atbildes pilsoņiem, kas ir cietuši no šāda naudas nepienācīga izmantojuma. Un tas saistīts arī ar Sitā, Sicīlijas iedzīvotājiem, kas šodien šeit ieradušies. Viņi ir cietuši no nepienācīgas finanšu pārvaldības un šiem pienākumiem, šim, šīm darba vietām, ko finansē Eiropas Savienība, būtu jābūt stabilām, ar garantijām. Nedrīkst rīkoties nelikumīgi un neizmaksāt šo uzkrātos finanšu līdzekļus. Un kā Sicīlijas varas iestādes izmantot kaut kādas atkāpes. Ir pilnīgi skaidrs, ka šim jautājumam ir Eiropas dimensija. Šajā lūgumrakstā redzam ne tikai atsaucas uz struktūru fondu līdzekļu nepareizu izmantošanu, bet to, ka tiek pārkāpta Eiropas principi un normas. Uh, Šie, viss šīs lietas, ko ir pārkāpušas Sicīlijas varas iestādes, tām nācās uh, risināt pienācīgāku risinājumu par jautājumu, kas ir tiešā veidā atbild, viņa atbildības jomā. Tā kā tur atbildi neizdevās saņemt, tad šie pilsoņi ir vērsušies pie mums, mēģinot um, gūt sabiedru, sabiedroto. Tādēļ ir svarīgi, lai Eiropa viņiem neaizsirstu priekšā durvis. Tā, pre, tā vietā mums ir jāuzklausa un jāsniedz šī atbildi, kas apmierinātu šos uh, lūgumrakstu iesniedzējs. Tādēļ aicinu šo lūgumrakstu saglabāt atvērtu, nosūtīt Sicīlijas reģionālajām iestādēm vēstules, lai mēs noskaidrotu šo situāciju un atrisinātu. Tā jau ir ilgs pārāk ilgi. Lielas paldies! Paldies! Jā, paldies! Vai vēl kāds vēl ko sacīt? Nu, tādā gadījumā atgriežamies pie lūgumraksta autoris. Paldies! Jā, es atvainojos, ka par vēlu pieteicos, eh, bet eh, mums ir jābūt eh, godīgiem pret lūgumu rakstu autoriju un Patiesībā situācija nav tik vienkārša. Reģioni saņem uh, dažādas pie, uh, piedāvājumus un tās, tos var dažādi izmantot. Un Eiropas sociālais fonds kas ir atbildīgs tātad par atbilstošu līdzekļu uh, piešķiršanu. Es eh, tomēr eh, šeit ir eh, runa par krāpšanu, neatbilstošu līdzekļu izmantošanu, bet jau šeit ir runa par krāpšanu un varbūt pat korupciju, tad tas būtu jānosūta Olafam izmeklēšanai, bet komisijai vēl šādu pierādījumu nav. Tātad, ja mēs paturēsim šo lūgumrakstu atvērtu, un ja ir informācija, parādās informācija, ka šie līdzekļi ir neatbilstoši izmantot, notikusi korupcija, un, protams, ir arī pastāv robeža starp neatbilstošu rīcību un krāpšanu tad, ja paliek šis lūguma raksts atvērts, tad mums ir jāpasaka, kas būtu tālāk jādara. Un ja lūguma raksta autoriem ir uh, pierādījumi par krāpšanu un līdzekļu izšķērdēšanu, tad mums būtu jāvēršās pie Olaf, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem. Gracias. Ahora sí que tiene la palabra la peticionaria por dos minutos. Jā, liels paldies. Lūguma rakstā autori divas minūtes jūsu rīcībā. Liels paldies priekšsēdētāji. Jā, atbalstu pēdējo komentāru. Mēs varam iesniegt visu dokumentāciju, juridisko dokumentāciju, lai pierādītu to, vai um, šī rīcība, mūsu reģiona rīcība būtu sodāma. Jau šobrīd uh, revīzijas palātā notiek darbība, tiek norādīts uz uh, to, ka ir uh, um, noziedzīgs sastāvs. Tādēļ, jā, visi šie dokumenti ir nu, nodoti tiesnešiem Itālijā, viņi to jau ir izanalizējuši, tādēļ tīri profi, procesuāli. Mēs darījām visu, kas bija nepieciešams, mēs pienācīgi mēģinājām tā tad rīkoties, bet tā problēma ir tāda, ka Sicīlijas reģions neatkarīgi uz, no, uz to, ko saka tiesa, viņi nedara neko. Viņi nav darījuši pilnīgi neko, uh, un šobrīd uh, vienkārši vēlas ignorēt mūsu pieprasījumu. Tas ir tas iemesls, kādēļ mēs vērsāmies pie uh, kopienas iestādēm Eiropas parlamenta. Mūsuprāt, tas ir nepieņemami, ka Eiropas Savienībā vēl aizvien ir iespējams uh, rīkoties šādā veidā pretrunā um, Eiropas pilsoņu interesēm un tiesībām, pretrunā līgumam 15, 26, 30 pants. Uh, Tas ir tas, pēc būtības, kas ir ticis apstiprināts šī, šīs finansējums, kas bija piesaistīts, novirzīts darba ņēmējiem. Uzdošu retorisku jautājumu, kādēļ tos novirzīt citur? Juridiski šis finansējums bija piesaistīts konkrētam mērķim, kādēļ administrācija novirzīja to citiem mērķiem. Tas bija darba ņēmējiem paredzēts. Šādā veidā rīkojoties, ir radušies šī situācija, kad tūkstošu ģimeņu bez šī finansējuma vairs nespēja dzīvot Eiropas Savienībā pienācīgu dzīvi. Un tas ir tas jautājums, ko šobrīd gribētu jums uzdot priekšsādātāju. Vai tas atbilst Eiropas Savienības uh, likumdošanai, pārkāpjot 80. regulu? Sicīlijas reģionālās iestādes sev ir novirzījuši politiskiem mērķiem šo finansējumu. Vai tas tiešām ir pieņemami? Uh, mums šķiet, ka tas neatbilst Eiropas Savienības tiesību pīlāriem. Tas ir, tā ir pilnīgā patvaļa un tas e, pārkāpja tiesības uz dzīvi, uz darba vietu un mūsu reģions vienkārši turpiniet uz priekšu un dar to pašu. Paldies, priekšsēdētāji! Muchísimas gracias. Después de haberle escuchado a la peticionaria. Jā, paldies. Nu, pēc uh, lūguma rakstātors un arī komisijas pārstāvju uzklausīšanas. Uh, secinu, ka šo lūgumu rakstu tad nevērsim ciet. Šeit ir nepieciešama papildu informācija par lietas apstākļiem vēl ir rūpīgi jāapsver iespējamo pasākumu efektivitāte, lai panāktu vēlamo mērķi, proti efektīvi pasargāt uh, pilsoņu intereses un eh, atgādinām Luganovas autorai, ka eh, ir vēl iespējas eh, nacionālā kārtā vērsties pie atbildīgām tiesu iestādēm, lai norādītu uz šeit iespējami pieļautajiem pārkāpumiem. Tā gal galā ir dalībvalsts līmeņa kompetence, kur šeit risinājumi būtu jārod, bet, nu, turpinā Nākamais sestais punkts - lūgurumraksts 547 no 2018. gada, ko ir iesniecis Vācijas valsts piedarīgais eh, sakrā ar eh, problēmām darbinieku norīkošanas direktīvas eh, īstenošanas gaitā. Lūgumraksta autors, diemžēl, nav mūsu vidū. Uh, Mm, tāpēc eh, sāksim ar Karītu Rāmosu komisijas pārstāvi, kur eh, uzklausīsim vispirmkārtām. Jā, paldies! Eh, lūgumraksta autors ir nelielas vācu inženiertehniskas firmas darbinieks kurš norāda uz eh, viņa prāt trūkumiem darbinieku norīkošanas kārtībā eh, no vienas valsts uz citu un eh, piesauc konkrētu piemēru no Dānijas, kur Tātad uzņēmējam ir jau jāspēj nosaukt savu, savus klientus, uh, Uh, pirms uh, vēl ir noslēgti kādi līgumi par darbiem. Un uh, lūguma raksta autors aicina apsvērt domu Eiropas līmenī izveidot reģistru mm, šādiem, šādiem uzņēmumiem. Un tad dalību valstīm būtu iespēja, nevis obligāts pienākums, bet iespēja uh, caur šo platformu lūgt uh, darbinieka norīkošanas deklarācijas es, uh, sagatavot un uzrādīt. Uh, tā nebūtu Eiropas komisija, kas to veidotu, uh, bet uh, visu maina tas, ka uh, šī, šajā gadā tika izveidota Eiropas darba iestāde un uh, Cita starpā tās uzdevums ir arī sekmēt informācijas pieejamību un arī informāciju par darbinieku norīkošanas faktiem. Un, ja runājam par šo konkrēto situāciju, par informāciju, ko prasa Dānijas atbildīgās iestādes, tad jā, tā tas ir. No Dānijas likumiem izriet, ka uh, Eh, tātad eh, šādiem eh, pakalpojumu veicējiem ir jābūt spējīgiem nosaukt klien, savi klienti, bet tāpat laikā Dānijas iestādes norāda, ka ārvalstu šādiem uzņēmējiem tā ir iespēja ka ir iespējams arī šajā uz šo deklarāciju atbildēt, norādot, kā līgums vēl nav noslēgts ar konkrētu darba devēju. Uh, Uh, un ne, tāds neizbēgama obligāts pienākums tas nav. Uh, saņemot šo sākotnējo komisijas uh, atbildi, lūguma raksta autors norāda uz šķietami līdzīgām situācijām Šveicē. Un Šveicē spē, situācija regulē Šveices un ES dalību valstu noslēgts uh, Eh, līgums par eh, brīvu eh, personu kustību. Tas ir spēkā kopš 2002. gada, un tas paredz, ka tikai šī nolīguma parakstīšanas brīdī spēkā esošie tiesību akti ir saistoši Šveicai. Tā kā mm, un turpmākie tiesību akti Šveices prāt tai nav piemērojami. Uh, Un Šveica ir eh, tāpat arī laika gaitā izvirzījis papildu prasības eh, uzņē, ārvalstu uzņēmumiem, kas uh, izpilda pasūtījumus tās teritorijā, kas ir diezgan uh, skarbi. Un komisija ir vērsusies pie Šveices iestādēm ar lūgumu saskaņot uh, saistošos noteikumus ar ES tiesību aktiem. Un jau vairākus gadus turpinās diskusijas mūsu un Šveices puses starpā ar nolūku panākt to, ka Eh, Šveicē pēc būtības spēkā ir eh, jaunākās ES eh, tiesību normas, bet Šveices puse līdz šim pašam brīdim vēl gan nav piekritusi mūsu piedāvājumam. Paldies! Vai kāds komitejas deputāts vēlas uzstāties? Nē, neviens nelūdz vārdu. Jūs vēlaties izteikties? Es tikai gribēju uh, norādīt, tātad runājot par darbinieku norīkojumu Eiropas vienotā tirgo, šis uh, process ir nebeidzams un mēs varētu to visu laiku diskutēt. No vienas puses ir birokrātija, no otras puses uh, Uh, godīga uzņēmē darbība un vēršanās pret uh, ne, nelegālu nodarbinātību, bet es domāju, ka varētu slēgt šo lūgumu rakstu. Liels paldies! Uzklausījām uh, komisiju un arī vienīgo deputātu, kurš vēlējās runāt bija, eh, iz, viss ir labi izskaidrots, un ah, tas nozīmē, ka esam pabeiguši izskatīt šo lūgumrakstu, un to varam noslēgt. Nākamais ir 0661 2018 iesniedz Itālijas valsts piedarīgais Matijos Edardjo Dijos Krešitelī par iespējamo ES vides tiesību aktu pārkāpumu, ko veikus veselībai kaitīgi rūpniecības nozargs atrodas Borgo Valditaro, Itālijā. Vai lūguma raksta autors atrodas zālē? Jā. Uh, dosim viņam vārdu. Eh, jūsu rīcībā piecas minūtes, pēc tam uzklausīsim Eiropas komisijas un mūsu komitejas deputātu viedokli. Liels paldies priekšsēdētāji, dārgie eirodeputāti. Es esmu šeit ieradies, lai uh, ziņotu par Borgo Valditāro notikušajiem uh, pārkāpumiem, kā rezultātā ir cietuši uh, bērni vietējā skolā kopš 2016. gada, kad ir atvērta keramikas fabrika. Tiek norādīts uz reālām bērnu veselības problēmām, mediķi tās klasificē kā smagas, un šeit runā, jārunā par ādas slimībām, pa, um, um, sarkanām acīm, problēmām ar elpošanu, problēmām ar ādu, un um, ir vairāk nekā 400 šādi gadījumi novēroti. Kopš 2017. gada šajā reģionā, kur uh, aptuveni 5000 ziņojumi ir bijuši par šāda veida slimībām un problēmām, uh, līdz šim pat brīdim neviens nav pievērsies šī jautājuma risināšanai, un vēl jau vairāk 2008. gadā uh, uzņēmums Laminam, kas cita starpā ražo uh, um, runātājs tiek pārtraukts un aicināts izteikties nedaudz lēnāk. Pēc šī pieprasījuma ir uh, uh uzsākts, uh, uzsākt sabiedrības novērošana, un uh, šis jautājums tika iesniegts izskatīšanai, pēc, tātad pēc vairākiem iebildumiem tādas vispārīgas pārbaudas ir tikušas veikts, taču uzņēmums attiecībā uz viņu sniegtiem ziņojumiem, uz ražot, tātad ražojamām lietām, norāda, ka tā ir konfidenciāla informācija, un arī pārvaldības iestādes nepienācīgā veidā šis jautājums risina. Turklāt gribētu pievērst uh, uzmanību arī šeit uh, um, problēma jautājums saturam, uh, kas ir atspoguļots arī mūsu lūgumrakstā. Šī informācija um, sasaucas ar veselu virkni citu pētījumu, ko ir veikušas vietējās iestādes, un tas uh, paralēli norāda, ka uh, šajā informācijai ir jābūt pieejamai publiskai, pub, tātad publikai un atbilstoši 4. pantam no 2003. gada direktīvas. Visas šīs darbības, šāda veida operācijas, ražošanas operācijas Priekšsādātāji vēlreiz pārslaudz, pārtrauc runātāju un aicina izteikties vēlāk, jo, ja jūs uh, neiz, neizsakāties uh, pietiekami, tātad jūs runāt pārāk ātri nav iespējams. Jā, bet es iesniedzu šo vēstuli rakstiski. Nē, priekšsēdētājs saka, nu, ja, ja jūs runājat uh, tik ātri, nav iespējams pārtulkot, neviens nezinās vienkārši, par ko jūs runājat. Tā tad norādot uz to, ka ir jāaizsargā komerci informācija, rūpnieciskā informācija, lai aizstāvētu. Eduardo, lūdzu, vēlreiz lēnāk. Per tempo, però più piano. Lēnāk, lūdzu. Tātad leģitīmas ekonomiskās intereses, arī sabiedrības intereses nodrošināt uh, konfidencialitāti un uh, fiskālos noslēpumus. Tieši tā rezultātā uh, Emīlē Romaņa reģions aizstāvot sabiedrības veselību, kas būtu pilnībā, tātad aizsargāt pilnīgi visus uh, pilsoņus, ir pieņēmusi standarts balstoties uz 2003-4 regulu 16. punkts tajā, kurā ir norādīts, ka šādas informācijas atklāšana ir viens no pamatprincipiem, kas ir jāizpild īpaši tajos gadījumos, ja valsts iestādes pieprasa šo informāciju. Tomēr tā rezultātā neparādās nekādas, eh, info, nekāda informācija par emisijām vidē. 4.2. šajā direktīvā pantā kristāli skaidri ir norādīts, ka dalībvalstis nedrīkst noraidīt pieprasījumu atsaucoties uz uh, Uh, informā, komercinformācijas vai rūpnieciskās informācijas konfidencialitāti. Šādos gadījumos, ja tas skar sabiedrības intereses un ja šī informācija ir saistīta ar emisiju līmeni vide, vidē. Un tādēļ aicinu Eiropas komisiju darīt ko vairāk, uh, pievēršot uzmanību vēl kādai lietai. Paturot prātā to, ka keramikas uh, industrija, kā tas ir IPPC direktīvā, kas ir saistīts ar em, industriālajām emisijām kopā ar 75. direktīvu no 2010. gada. Visu to atrunā. Un šī, pro, šī sektora rūpniecības tātad, metodas ir lielā mērā attīstījušās un mainījušās. Eiropas Savienībai būtu jāpārdefinē labākās tehnoloģijas, lai izvērtētu vai samazinātu piesāņojošo ietekmi vidē un kaitīgo ietekmi uz vīdi. Uh, kas ir pretrunā 2003-4 direktīvai par uh, sabiedrības piekļuvi vides datiem, tajā pašā laikā izvērtējot, vai uh, kopējā situācija kopaina uh, um, nepierāda to, ka būtu pārkāpumi arī direktīvā 2010-75 saistībā ar rūpniecībās emisijām un 2014-42, kas ir vides ietekmes izvērtējums konkrētiem privātiem publiskiem projektiem. Tādēļ aicinām šo lūgumrakstu saglabāt atvērtu un komisiju ļoti rūpīgi padziļināti to izvērtēt, lai tā rezultātā sabiedrībai būtu pilnībā nodrošināta tā veselās, veselības aizsardzība, būtu mm, pienācīgi izvērtēts rūpnieciskās darbības attiecīgajam uzņēmumam, kurš uz vietas rada nopietnas veselības problēmas. ANO šobrīd notiek COP25 diskusijas. Ceturtdienā tika paziņots, uh, um, tātad Eiropas parlaments paziņoja par klimata un vides um, tātad, uh, aktualitāti Eiropā un arī šo apsvērumu dēļ, manuprāt, šie jautājumi ir pietiekami būtiski. Lielas paldies! La palabra, la komis... Paldies! Tagad vārds komisijai. Daniela Kronsone. Paldies, priekšsēdētāji. Es pieņēmu zināšanai to, ko teica lūgumraksta autors, un es gribētu rezumēt galveno punktu šais debatēs. 2018. gada oktobrī šis attiecīgais uzņēmums ieteica pieteikumu, lai palielinātu ražošanas bāzi un attiecīgi veiktu uh, vides novērtējums sabiedriskās apspriešanas ietvaros uzņēmums sniedza atbildes un iesniedza uh, prasītos dokumentus. Tomēr, kā autors to norāda, viens no šiem dokumentiem, kas uh, autora uh, skatījumā ir ļoti uzmanīgs, netika, uz, uzmanība tātad netika publiskots, jo uh, atsaucoties uz uh, komerc noslēpumu, tas uh, netika uzskatīts par publiskojamu dokumentu. Un uh, Itālijas uh, likums, kas transponē direktīvu par rūpnieciskām emisijām 4. pantā, paredz šādu iespēju nacionālā kompetentā iestāde tiek apgalvots ir nepareizi piemērojusi šo ceturto pāntu, kas paredz izņēmumu. Pirmais aspekts, kas būtu jāuzsver, uh, šī uh, direktīva uh, nosaka to, ka sabiedrībai pieejam vides uh, informācija. Un trešajā pantā paredz, ka uh, varas iestādēm ir uh, jebkurai personai, kura var pamatot šādu interesi, ir jāsniedz informācija par vidi, bet šo pieprasījumu var noraidīt, ja informācijas atklāšana uh, varētu uh, skart vienu no aspektiem, kas ir uzskaitīti 4. pantā. Un uh, uh, šeit ir arī iekļauts D apakšpunktā komerc noslēpums. Šis otrais punkts ietver arī otro daļu, kurā ir norādīts, ka uh, atteikuma iemesli ir jāinterpretē restriktīvi un katrā gadījumā tiek izvērtēts, eh, ko kāds eh, būtu ieguvums no informācijas atklāšanas un kāds kaitējums rāstos no informācijas atklāšanas. Un komerc noslēpumu nevar uh, izmantot kā iemeslu, ja e, tiek nodarīts vidskaitējums. Tomēr ir jākonstatē, ka šis motīvs, proti intelektuālā īpašuma aizsardzība, otrā punkta D apakšpunkts, ir e, pamatots iemesls, lai nesniegtu informāciju par uh, izmešiem. 23. novembra nolēmumā 613.3 un 2014. gada nolēmumā tiesa interpretēja, ka šī norma ir jāsaprot, ka uh, tāda, kas attiec uz reālām emisijām, nevis uh, hipotētiskām emisijām. Uh, div... Tas ir noteikti šajā nolēmumā. Un šajā pašā nolēmumā tiesa norāda, ka uh, vides emisijas, tātad emisijas, kas reāli nonāk vidē, un tāpat attiecīgās vielas prognozējamās emisijas normālos vai reālos lietošanas apstākļos, kas atbilst tirgū laišanas atļaujai un veidā, kā šis uh, produkts ir paredzēts lietošanai. Un vēl ir precizēts 47. punktā informācija saistītā ar emisijām vidē saskaņā ar direktīvas 4. pantu 2. punktu 2. daļu ir jāinterpretē, ka emisijas attiecībā uz veidu, daudzumu, datumu un arī dati par uh, šo uh, emisiju ietekmi uz vidi uh, salīdzinoši ilgā termiņā. Un tā tad ir runa par direktīvu par vides informācijas pieejamību. Un tādēļ komisija aicina iesniegt jaunu pieprasījumu par piekļuvi vides informācijai, balstoties uz šo direktīvu Un ja šī, un tad šai iestādēji būs jāizskata konkrētais pieprasījums un ņemot vērā tiesas sniegto direktīvas interpretāciju. Ja pieprasītā informācija daļēji vai pilnīgi netiks atklāta, un ja uh, autors uzskatīs, ka uh, saistībā ar šo direktīvu atteikums ir nepamatots, tad uh, komisija vispirms izvērtēs uh, uh, risinājumus. Viens varētu būt administratīvais ceļš, otrais varētu būt tiesvedības ceļš. Paldies priekšsēdētāji! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties, Evī kundze? Paldies, priekšsēdētāji. Arī izteikšos par šo lūgumu rakstu. Liels paldies iesniedzējam, ka viņš ir pievērsis mūsu uzmanību šai problēmai. Šeit saskaramies ar visai smagu situāciju attiecīgajā teritorijā. Man jāatzīst, ka man būs jāpārdomā vēlreiz komisijas sniegt atbildi, jo jautājums ir ļoti sarežģīts. Tomēr es izēju no analīzes attiec, attiecībā uz tiem skaidrajiem noteiktiem elementiem šajā lūgumrakstā. Mēs šeit sastopamies ar 5000 gadījumiem par ziņojumiem par veselības problēmām, fiziskām veselības problēmām cilvēkiem, mazais sargātais sabiedrības daļai bērniem no 6800 kopējā iedzīvotāja skaita. Tas nozīmē, ka šis īpatsvars cilvēkiem, kuriem ir um, bijušas problēmas saistībā ar šiem uh, emisijām gaisā un ķīmiskajām vielām, tātad īpatsvars attiecībā uz cilvēkiem, kurus, uh, kuriem šie tātad. Uh, Šis gaiss ir uh, radījis problēmas, uh, pata, uh, tātad, uh, patoloģijas, konkrētas sūdzības ir milzīgs To šobrīd zinām skaidri. Un varbūt būsiet arī pamanījuši, ka tad, kad uh, uh šīs ierīces, uh, šī fabrika tika izslēgta, lai nomainītu filtrus, tad attiecīgo personu veselības situācija momentāni uzlabojās. Tas nozīmē, ka ir pilnīgi skaidri redzama saikne starp šo um, fabriku, šo uzņēmumu un attiecīgo personu veselības uh, situāciju. Neskatoties uz šo ļoti skaidro saikni, uzņēmums vērsās um, un lūdza trīskāršot savu ražošanas kapacitāti. Pagātnē šāds notikums bija. Tas viss notiek brīdī, kad mums jādomā un jāpaturprātā šī keramikas rūpnīca, kurai būtu jānodrošina atbilstība visām direktīvām, piemēram, industriālās emisijas un arī šīs labākās pieejamās tehnoloģijas. Tas tās ir labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas. Tomēr žēl, jo zinām, ka uh, šīs direktīvas ir pielāgotas. Tās bieži vien atsaucas uz 2007. gadu, bet pārmaiņas sektorā inovācijas ir gājušas priekšu krietni ātrāk. Un saprotam, ka var tikt izmantots arī jaunas vielas ražošanā. Tādēļ arī tās būtu vērt, tātad rūpīgāk jāizvērtē. Arī pati komisija savā ziņojumā norāda, ka, lai pārskatītu šīs labākās tehnoloģijas, būs nepieciešama vairāk gadi, uh, un viss tas, tas spēkā stāsies tikai pēc trim, četriem gadiem, ja nevēlāk. Ko varu secināt? Vēl kāda lieta, kas ir ļoti smaga. Pirmkārt, informācija pieeja informācijai no pilsoņu puses. Manuprāt, tas ir neiedomājumi, ka šādā veidā var liekt piekļuvi informācijai, balstoties uz kaut kādiem komerc noslēpuma apsvērumiem, tajā pašā laikā tātad runājot par vides datiem par vides izvērtējumu. Tas um, tie tie dati, kurus ir uh, lūguši sniegt uh, pilsoņi. Emīļa Romaņa um, reģions ir liedzis šo piekļuvu, un manuprāt, tas ir ļoti smags pārkāpums. Un es tiešām uzskatu, paturot prātā arī komisijas, nu pat um, teiktos, uh, piedāvātos risinājumus, sniegtu atbildi, man šķiet absurdi, ka šī informācija, kas tika lūgta, uh, tā tika noraidīta, nu vismaz tā būtu jāpiešķir. Manuprāt, jā, šiem lielgumrakstam noteikti ir jāpaliek atvērtam, manuprāt, šeit ir uh, daudz elementu, kas rada bažas, un bažas tie rada tādēļ, ka mums vienmēr ir jānodrošina pilnīga caurskatāmība attiecībā uz piekļuvi informācijai pilsoņiem. Gribētu, lai mēs nosūtītu vēstuli arī reģionālajām iestādēm, lai tās kliedētu bažas lūgumrakstu iesniedzējiem, jo neviens jau nevēlas šeit uh, kriminalizēt uzņēmējdarbību kā tādu. Tomēr uzņēmējdarbība jāveic garantējot uh, nu, to, ka tiek ievēroti noteikumi un arī nosacījumi attiecībā uz vidi visai teritorijai, visiem pilsoņiem. Tātad veselība un vide un uh, darbs Tās ir tās lietas, kurām vienmēr jāiet roku rokā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas uzstāties, citi deputāti? E, paldies priekšsēdētāji. Es pievienojos kolēģei Evī. Mums vajadzētu informēt e, par šo lūgumu rakstu arī vides komiteju, lai tā sniedz savu e, atzinumu. Uh, tātad paturēt uh, atvērtu, prasīt papildu informāciju no uh, vietējām varas iestādēm un uh, atzinumu no vides komitejas. Paldies! Uh, lūguma raksta autoram divas minūtes. Grazie a tutti. Grazie. Paldies visiem, paldies visiem, kas izteicās. Paldies jums, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai. Jūs izteicāties ļoti tehniski, visai nesaprotami attiecībā uz zināmiem aspektiem. Reizēm pilsoņi nāk pie mums arī tādām reālām problēmām. Varbūt arī šoreiz tas bija tādēļ tāds mm, skaidrs veids, kā mēs varētu mēģināt jums uh, pietuvināties. Nu, bija sarežģīti, bet beigās uh, sapratu, kas tad īsti tika teikts. Tas, ko mēs jūs lūdzam, ir vārds vārdā piemērot piesardzības principu, nodrošināt caurskatāmību un aizsargāt arī šīs marginālās, attālās teritorijas, ja šeit runāju par kalnu reģionu un, viņi, un viņiem nav vajadzīgs uh, šāda veida rūpniecības uh, um, tātad uzņēmums, fabrika, kas tikai kaitē veselībai. Tas ir tas mūsu lūgums turpināt uh, padziļināti pētīt šo jautājumu, līdzīgi kā to norādīja Evī kundze un citi deputāti. Jāpadziļināti jāpēta šī situācija, jāpatur tas prātā. Pilsoņiem tas ir svarīgi. Mēs šeit runājam par bērniem, šīs rūpnie, šī rūpniecības. Tātad industriālā uh, rūpnīca ir uh, tikai 150 uh, metru attālumā no, no sporta laukuma, 162 metri no skolas. Tas ir tas svarīgākais. Jāsaprot, ko viņi redz, ejot uz skolu, kas ir tas, ar ko viņiem jāskars, un tur mums ir jāpalīdz. Varbūt uh, ne tikai šeit un šajā gadījumā vien konkrēti, bet plašākā kontekstā arī citos gadījos. Paldies! Liels paldies lūgumrakstiesniedzējiem! Paldies par to, ka šodien mums pievienojāties. Mēs uzklausījām komisiju, uzklausījām komitejas deputātus. Šobrīd es aicinātu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Kā lūgumraksta iesniedzējs to lūdza, mēs to nosūtīsim vides komitejai. kā Jāra kungs to lūdz, tātad nosūtīsim to vidus komitejai un arī reģionālajām iestādēm, un tad mēģināsim saņemt informāciju. Aicinātu jūs, kā lūgumraksta iesniedzēju, turpināt darbu, turpināt pieprasīt informāciju no jūsu kompetentajām iestādēm. Ja nevienam nav iebildumu, tad um, saglabājam šo lūgumu rakstu atvērt, nosūtīsim vēstuli NV komitejai, reģionālajām iestādēm un paldies lūgumu rakstu iesniedzējiem. Ejam tālāk pārējiem pie 8. punktu mūsu darba kārtībā. Lūgumu rakstu 0527 šērsvītri 2018 to iesniedzis Bulgārijas valstspiedrīgais Dimitāra Vasilje par Strumas automaģistrāls ietekmi uz Kresnas aizu un reģionu. Bulgārijā. Lūgumraksta iesniedzējs ir klāt. Sveicam viņu mūsu vidū, dodam jums piecas minūtes. Aizstāvēt jūsu lūgumrakstu un to prezentēt, lūdzu. Thank you, Chair. My name... Paldies. Uh, mani sauc Jānavas kundze. Es pārstāvu NVO koalīciju glābsim uh, Kresnas aizu un esmu kopā šeit ar Dimitriju Vasilievu kurš pārstāv vietējos iedzīvotājs. Man ir divas minūtes uh, izklāstīt uh, šo 20 gadus veco kampaņu, jo mēs laiku dalām. Iepazīstināt jūs ar šo kampaņu, pie kuras strādājam pēdējo 20 gadu laikā. Aizsargāt uh, kresnas aizu no 4. paneiropas uh, koridora. Daļa no tā būs struma automaģistrāle, kas ir Eiropas projekts. Uh, Ir skaidrs priekšnosacījums audomaģistrāls finansējumam panākts jau vēl pirms desmit gadiem. Un pilnīgi skaidra lieta nosacījums bija uh, apiet šo ļoti sensitīvo kresnas aizu. Ir pagājuši desmit gadi, Bulgārijas iestādes to ignorē. Tās turpina to ignorēt, tās atteicās no šī risinājuma par garu tuneli un pārkāpjot dzīvotņu direktīvu, tā rezultātā Šobrīd daļa no automaģistrāls tomēr būs gar šo aizu. Abās aizas pusēs tādējādi ir radīta sastrēguma vieta, un tas izraisa ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku nāves gadījums. NVO vides grupas ir tās, kas tiek vainots par kavēšanos, bet tā vietā mēs vienkārši norādām, ka mēs nevēlamies šo automaģistrāli. Esam ieradušies pie jums. Paldies, ka ir iespēja Krasnā aizas reģiona mūsu valsts iedzīvotāju, Eiropas uh, iedzīvotāju vārdā uh, jums prezentēt šo gadījumu. 211 tūkstošus uh, parakstu savācām, iesniedzām komisāram Vēlam. Viņš sava mandāta beigās norādīja, ka tas ir, jā, šis jautājums rada liels problēmas reģionam. Un nu vēlētos dot vārdu Dimitram. Lūdzu. Димитър Василев се казвам. И ще... Mani sauc Dimitri Vasilev. Labdien visiem! Izteikšos bulgāru valodā. Dzīvoju Kresnas pašvaldībā un redzam, ka šī vieta, kur ir plānots plānota automaģistrāle ir ļoti šaura. Un redzam, ka liela daļa zemju, kas pieder vietējiem iedzīvotājiem, tiks iznīcinātas. Šie zemes gabali ir ļoti svarīgi vietējiem iedzīvotājiem, jo tā ir tā auglīgākā zeme mūsu apkaimē. Pārējie ir kalni, un šo zemi mēs nevaram izmantot lauksaimniecībā. Tādēļ gribam jautāt, kādēļ ir jāizmanto mm, zeme, kas ir auglīgākā, kas uh, pilsoņiem ir svarīgākā, un pilsoņi to attiecīgi nevarēs izmantot. 20 gadu garumā iestādes ir uzstājušas uz to, ka automaģistrālei ir jāiet cauri pašai, pašām jūtīgākajām zonām, ar visauglīgāko zemi. Nebūtu bijis nekādu problēmu būvēt šo maģistrāli divās daļās, katra no tām ja būtu vienvirziena satiksmi. Tas būtu uzlabojis arī noteikti drošību uz ceļiem. Un jo tālāk būtu viena otra šīs maģistrāles puses, tā tad viena katrā virzienā, jo drošāk tas būtu. Jo, ja kaut kas notiek vienā pusē, šajā vienvirziena um, maģistrālē, tad otru ceļu, otru virzienu tas neietekmētu redzam, ka šādā veidā arī vīna dārzi un aramzemes teritorijas tiktu saglabāts, un vietējiem iedzīvotājiem, arī tas ir svarīgi. Mums ir um, endēmiska vietēja vīnogu šķirne, aicinam jūs noteikti ierasties pie mums, nogaršot mūsu ražoto īpašo vīnu. Mēs runājam ne tikai par, um, par uh, dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem daudzi cilvēki nu atgriežas mūsu pašvaldībās, viņi vēlas nodrošināt to, ka viņiem būs iespējama, um, iespējams sev nodrošināt iztiku. Kaut kas tiek darīts, siltumnīcas būvēts, bet tagad tas viss tiks uh, sagrauts šī viena projekta dēļ, kas ir būvēt maģistrāli kā reiz caur tikai un vienīgi šīm teritorijām. Zaļā krāsā iezīmētā daļa uz ekrāna ir lieta, kas ir svarīga mūsu iedzīvotājiem. Tie visi ir vīna dārzi, kas tiks sagrauti. Ja šis projekts tiks īstenots, tad mēs nevarēsim arī izglābt uh, cilvēkus, kas varētu uh, nonākt briesmās, izmantojot upi. Dāmas un kungi, Bulgārijā demokrātijas nav. Dāmas un kungi, man diemžēl jāsaka, ka šīs, šis jautājums ir jāpārunā. Nedrīkstam to ignorēt. deputāta kungs, turpināsim ar darbu, kāds ir aprakstīts darba kārtībā. Lūdzu. Pasamos ahora a escuchar. Un nu dosim vārdu, uzklausīsim komisiju. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas komisija gribētu informēt šo komiteju un lūgumrakstu iesniedzēju par šo dosjē. Paralēli rakstiskajai informācijai, kas tiks sniegta parlamentam 19. gada februārī. Kopš tā laika Eiropas komisija ir saņēmusi pieteikuma formu līdzfinansējumam attiecībā uz 32. zemes gabalu struma maģistrālei, kas jā, ir šī atlikušā maģistrāles daļa, kas savienotu Sovi, Sofiju un Grieķijas uh, robežu. Tā ir daļa no Eiropas tran, transeiropas tīkla. Nodrošināt šo savienojamību visā Eiropā. Šis pēdējais uh, gabals, šis projekts tika iesniegts uh, Eiropas komisijai augustā, Komisija izvērtēja pieteikumu un atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, konkrēt tātad struktūra fondu, investīciju fondu prasībām, kā arī tika vērtēta atbilstība vides tiesību aktiem. 15. oktobrī mēs nosūtījām vēstuli Bulgārijas iestādēm ar virkni novērojumu un bāžu attiecībā uz šo pieteikuma veidlapu, jo īpaši runājot par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Bulgārijas iestādēm ir jāatbild komisijai šobrīd, un ir jāsniedz prasītie skaidrojumi un papildus informācija. Laika termiņš ir 15. janvāris 2020. gads. Jebkurā gadījumā gribētu teikt komitejai un lūgumrakstu iesniedzējiem, ka komisija nereizi vien Bulgārijas iestādēm ir skaidri un gaiši teikusi, ka tikai un vienīgi apstiprinās šo projektu ar nosacījumu, ka juridiskie, tehniskie un vides tiesību akti ir pienācīgi ņemti vērā un ievēroti. Gan gatavošanās laikā, gan arī īstenojot šo būvniecības projektu, lai nodrošinātu šīs unikālās bioloģiskās daudzveidības aizsardzību šajā zonā. Tādēļ mēs pieturamies pie šīs mūsu pozīcijas. Projekts tiks apstiprināts tikai tad, un ja un kad būsim droši, ka ir atbilstība visiem noteikumiem. Pārējā laikā mēs esam izrādījuši savu atvērtību Bulgārijas iestādēm, palīdzēt viņām darbā un pat domāt par iespēju līdzfinansēt tūlītējas mazināšanas pasākumus E79 maģistrālē, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz dzīvotnēm un sugām, kas varētu rasties saistībā ar jau esošo satiksmes plūsmu un papildus satiksmes spiedienu, uh, kas varētu negatīvi ietekmēt citas maģistrāls daļas, kas jau ir uzbūvētas vai tiek būvētas jau. Mēs paldies priekšsēdētāji. Muchísimas gracias. Liels paldies. Bulgārijas pastāvīgā pārstāvniecība ir pieteikusies izteikties, tādēļ dodam vārdam, vārdu Daniels Šikeletov no Bulgārijas transporta ministrijas. Lūdzu. Благодаря за думата. Уважаема. Liels paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās dāmas un kungi. Kā jūs zināt, tad Struma automaģistrāle ir daļa no Trans-Eiropas transporta koridora. Tas ir septītais prioritārais Eiropas Savienības projekts tajā. Tā skaitā tajā ir ietverama arī šī daļa no Grieķijas uz Budapeštu. Šis projekts īpaši būtisks būs arī reģionālā kontekstā transporta jomā. Pēdējo gadu laikā Bulgārijas valdība ir pa, pa, panākusi vērā ņemam progresu, turpinot darbu pie struma maģistrāles. Ir plānots šo projektu pabeigt līdz 2022. gadam, bet uh, 33.2 daļa vislielākais izaicinājums Kresna kresnas aiza, tas vēl aizvien ir jābūvē. 16 garus, 16 km garš šis ceļš, šis, šī daļa, tur būs ļoti sarežģīta būvniecība, tātad gan tīri praktiskie būvniecības darbi, gan arī vide, kas jāņem vērā. Esošais ceļa esošā ceļa daļa ar divvirzienu satiksmi ir radījusi lielu, da, lielu daļu uh, tātad lielu skaitu satiksmes negadījumu pēdējo divu gadu laikā tur ievainoti vai bojā gājuši vairāk nekā 200 cilvēki, un tā visa rezultātā 2017. gadā tika izstrādāta procedūra vides ietekmes izvērtējumam, tajā skaitā vērtējot arī Natura 2000 mērķus. Šobrīd piedāvātais projekts ir optimālākais risinājums, balstoties uz veselu virkni kritēriju. Cita starpā arī vides uh, uh, apsakošana, gruntsūdeņi, uh, savvaļas dzīvnieki, veģetācija, trokšņa līmenis, ainava un tā tālāk. Projektam ir plānotas divas daļas attiecībā uz maģistrāli. Pirmkārt, esošā šobrīd izmantotā maģistrāla tiks pārbūvēta, uh, un kļūs par vienvirziena ceļu, un tiks būvēta jauna ceļa daļa. Tā arī tā būs vienvirziena. Un mm, tātad šī, šī otrā puse būs pilnīgi jauns būvniecības projekts. Pēc publiskajām konsultācijām saņēmām divas sūdzības, ko iesniedza divas atsevišķas personas un viens NVO. Augstākā administratīvā tiesa neuzskatīja, ka šie iesniegumi būtu atzīstami un atbilstoši Bulgārijas likumdošanai, šis lēmums ir gala lēmums. Piedāvāto variantu plusi dod priekšroku šiem vienvirziena ceļa joslām, kas samazinās satiksmes kopējo plūsmu un uh, ļaus mums izvairīties no sadursmēm un tas sniegs mums arī lielākas sēlastības iespējas būvējot un izmantojot vēlāk šo maģistrāli, jo būs divas ceļa daļas, kas būs uh, nodalītas savā starpā. Gribētu uzsvērt, ka lūgumrakstā ir iekļauti nepamatoti apgalvojumi un prasības. Aicinātu jūs papētīt Bulgārijas valdības sniegtās atbildes un argumentāciju. Piedāvātais variants atbilst visām Bulgārijas un Eiropas likumdošanas prasībām. Tādēļ vēlreiz gribētu tikai norādīt, ka ir ļoti svarīgi būvēt šo 3.2 ceļa daļu, jo tā galu galā ir ieplānota. Komisija ir jāņem vērā, ka vairāk nekā 20 gadu garumā Ir bijuši vairāk nekā 20 varianti, par kuriem esam domājuši. Bulgārijas valdība ir pieņēmusi lēmumu par to variantu, kas ir visilgtspējīgākais gan ekonomiski, gan arī vidas kontekstā. Lielas paldies! Muchísimas gracias. Ahora sería el turno de los miembros. Jā, liels jums paldies. Tagad uh, vārds komitejas uh, locekļiem Novakova kungs lūdzu. Pateicos priekšsēdētājas kundze. Es vēlos pateikties ikvienam, kas ir izteicies, kas izrāda interesi par šiem jautājumiem. Un tik tiešām vi vides jomā tas atslēgas vārds ir līdzsvars, līdzsvars ar dabu un cilvēku. Un ir pagājuši gadi, ir bijuši protesti, iebildumi, kustības, ir bijušas nevalstiskās organizācijas ar savām akcijām un uz to visu atskatoties, varu teikt, ka šis projekts tagad ir tāds, kas patiešām ir iesakņots eh, dabā, vidē, eh, geogrāfijā, eh, vietējā sabiedrībā, dzīvajā dabā. Tas viss tur ir pamatā, bet pietrūkst cilvēciskā aspekta. Uh, tādas izpratnes par cilvēka lomu, cilvēka dzīvību. 230 uh, cilvēki ir nogalināti un smagi ievainoti šajā ceļa posmā. Es nezinu, kādi vēl argumenti ir vajadzīgi, lai, sap, lai mēs saprastu, ka uh, kaut kas ir jādara. Nu, tādi daži zaļie, zaļie hipiji varbūt gribētu, lai Bulgārijā vispār nav autoceļu. Uh, Eh, bet saprotiet, ka neko nedarot, eh, satiksmes intensitāte tikai pieaugs un eh, mums ir jārīkojas, lai šajā melnajā 16 km posmā neturpinātu iet bojā cilvēki. Autoceļam šeit ir jābūt. Paldies! Paldies, Damaska kungs! Džambaska kungs. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Neapšaubāmi, šis logumraksts ir gatavs slēgšanai. Tas izmanto dažus eh, realitātei nosacīti pietuvinātus apgalvojumus tikai tāpēc, lai izdarītu spiedienu uz Bulgārijas valdību un Eiropas eh, komisiju, jo šeit gal galā ir Eiropas finansējums. Un kolēģi jau eh, viens pēc otra skaidroja, cik šis projekts ir nozīmīgs. Tas nav nozīmīgs tikai un vienīgi nacionālā līmenī. Tas ir Eiropas nozīmes projekts. Uh, Eh, simti un tūkstoši eiropiešu izmantos šo autoceļu, vai tie būtu grieķi, kas dodas baudīt mūsu kalnu reģionus, vai mūsu kaimiņi rumāņi, vai, vai, vai, vai, vai mm, eiropieši no tālākām zemēm. Eh, šis posms ir, ir, ir nelaimīgs, eh, satiksme ir lēna, bojāgājušo skaits ir šausmīgs. Un ir skaidrs, ka situācija atstū, atstājot pašplūsmā nekas neuzlabosies. Un šis eh, posms ir jāizbūvē jau tuvākajā laikā. Šobrīd šis te darbu paveikšanas termiņš ir 2024. gads. Daudzi to nevēlas, un tāpēc viņi tagad ceļ troksni. Mm, un es īsti nezinu, kas tad visvairāk rūpa lūgumrakstu iesniedzējiem, tur pāris vinogulāju stādiņi. Uh, bet saprotiet, ka visu ir iespējams korekti atrisināt, ir kompensācija mehānisms. Uh, ir pietiekami daudz laika jau izniekots. Eh, ne tikai šī, bet arī iepriekšējās valdības ir eh, strādājušas, piedāvājot risinājumus un ir noraidīti jau 20 eh, projekti, un šis variants, kas šobrīd ir aktuāls, ir vidēji iespējami visdraudzīgākais. Bez autotransporta, bez autosatiksmes mēs nevaram izdzīvot. Uh, Mm, tagad tiek piedāvāts risinājums, kas uh, neparedz brauktuves paplašināšanu. Uh, vide principā netiks uh, vairāk ievainota, kā tas ir uh, šobrīd. Uh, trases platums tātad saglabāsies, uh, un ar to arī vēlos norādīt uz uh, faktiskām kļūdām un neprecizitātēm loguma raksta autoru informācijā. Uh, viņi, piemēram, norāda, ka jaunā auto trase nozīmēs, ka e, šī, e, šī pilsētiņa nebūs sasniedzama, ka, ka būs grūtāk nokļūt šai pilsētiņā. Nu, kas tad tas tāds vispār ir? Autoceļi, augstas kategorijas autoceļi e, vietas padara pieejamākas, vieglāk sasniedzamas, ceļā būs mazāk laika jāpavada, ātrāk varēs nokļūt mājās vai, vai, vai Eh, vienalga kur, vai galvaspilsētā Sofijā, vai, vai tuvākajā lielajā pilsētā. Eh, un vēl viens eh, absolūti nepamatots apgalvojums šai lūgumrakstā. Tas, mm, tas Tātad tas apgalvo, ka šeit tiks būvēta autošoseja. Nē, uh, Eh, tā nebūs eh, šoseja šī, šī vārda tiešajā nozīmē. Tas būs, eh, nu, principā ceļš. Nevis motorway, bet, bet road. Vienā ar vienvirziena satiksmi, kas padarīs satiksmi daudz drošāku. Tā kā priekšsēdētāji, kolēģi, visu cieņu šiem aktīvistiem, kas ir iesnieguši šo lūgumrakstu, kas iestājas par, par lauksaimniekiem, vīnkopiem, uh, bet uz lietām ir jāskatās eh, kopsakarā, un eh, šis lūgumraksts līdz ar to būtu jānoraida un jāslēdz. Paldies! Ir Dzuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir izskanējuši daudzi argumenti. Daži no tiem apelē pie, pie, pie tehniskas izpratnes, citi pie juridiskas, citi pie politiskas. Un šai sakarā ir, ir, ir, ir būtiski apzināties lietas kontekstā. Mēs, Bulgāri, esam eiropieši, un tas nozīmē sakarus, satiksmi, iespēju sasniegt, aizbraukt, nokļūt. Mēs to esam pelnījuši. Tas pienākas mums un mums visiem kopā, un šie, šie savienojumi, šī, šī satiksme, eh, nu, ļoti daudziem no mums nozīmē auto automobīļus, autosatiksmi, nebaidoties par to, ka mūs notrieks, ka mēs iekļūsim negadījumos, ka pavadīsim ilgas stundas sastrēgumos, pa, pa, braucot pa sliktas kvalitātes ceļiem. Nu, mēs esam tā pieraduši bezgalīgi vērtēt vienas puses argumentus, otras puses māt ar galvu un teikt, ka jā, nu tā jau ir, bet šeit ir jāsaprot, kāds ir tas sausais atlikums. Uh, Proti, jaunā, jaunais autoceļš būtiski samazinās negadījumu un nāves gadījumu skaitu šajā reģionā. Paldies! Paldies, Slāvakova kungs! Paldies! Daudz kas jau ir pateikts, es piebildīšu ko līdzīgu Navakova kunga teiktajam. Neaizmirsīsim šo cilvēcisko elementu, cilvēkus, cilvēku dzīvības. Ja mūsu bezdarbība nozīmē to, ka cilvēki tiek pakļauti avāriju riskam, katastrofu riskam, tad tas nav pieņemami. 800 cilvēku Eh, ir nu, nogalināti vai smagi savainoti aizdītajos desmit gados šajā eh, autoceļa posmā. Tas ir viens no nu, melnākajiem eh, autoceļa posmiem Bulgārijā. Un šīs, šī lūguma raksta autoriem to nāktos ņemt vērā. Atgaiņāties vai izlikties, ka tas nav būtiski, tas ir, ir, ir nepiedodami. Uh, ir, tiek piedāvāts šeit viss tāds saudzējošākais, nekaitīgākais uh, projekts. Uh, un, un, un es absolūti nespēju iedomāties, kā tas kaut kā uh, uh, ierobežos cilvēku iespējas uh, sasniegt šo pilsētu, izbraukt no tās. Esmu dzirdējis, kā daži pat piesauc, ka nu jau būs jāpārsēž uz zirga pajūgā, ka ar mašīnu nekur nevarēs aizbraukt, jo šoseja. Nu kas tad tas tāds vispār ir? Uh, uh, tāpat arī uh, daudzi no tiem, kas ir iekļuvuši negadījumos un, un ir savainoti šajā, šajā autoceļu posmā, uh, Eh, tagad ir ar eh, invaliditāti uz visu atlikušo mūžu. Ņemsim vērā viņu likteni, neaizmirsīsim to un domājot par šo projektu, eh, nedomāsim, ka, ka šeit ir runa tikai par pāris vīnogulājiem. Paldies, nākamais kolēģis Radeva kungs, cienījamie kolēģi. Mēs runājam par uh, Uh, liela mēroga infrastruktūras projektu ne tikai Bulgārijas kontekstā, bet Eiropas Savienības uh, kontekstā. Šeit ir runa par visu uh, šo Eiropas reģionu un šī reģiona tautsaimniecību, izaugsmi, lab, labi autoceļi atraisīs saimnieciskās izaugsmes potenciālu mazajiem uzņēmumiem, vietējiem uzņēmējiem, uh, Eh, nodrošinot viņiem iztiku, eh, iespēju attīstīties. Ir eh, gal galā jāņem vērā tas, ka projekts joprojām ir koriģējams atbilstoši saistošajiem tiesību aktiem un nešābos, ka nepieciešamās korekcijas arī tiks veiktas. Tā kā šis arguments, ko izvirz lūgumraksta autori, arī neiztur kritiku vīdes eh, ietekmes eh, novērtējumi ir taisīti šim reģionam, arī tieši Natūra 2000 teritorijās. Eh, pēdējais ir no 17. gada novembra, kas gan tika pārsūdzēts, bet pārsūdzība tika atraidīta augstākajā administratīvajā tiesā Bulgārijā pagājušā gada maijā. Eh, šī jaunā austrumu alternatīvā trase ir eh, apliecinājums tam, ka atbildīgās Bulgārijas iestādes un dienesti pilnā mērā ar pilnu atbildību izturas pret dzīvotnēm, dzīvo dabu, savaļas dabu, to starp arī uh, Bernes uh, birojā 98. rekomendāciju. Un uh, arī es vēlos pasītrot uh, nāvju un smagu traumu uh, statistiku šajā reģionā, šajā ceļu posmā, kas ir viens no bīstamākajiem ne tikai Bulgārijā, bet Eiropā kopumā. Tāpēc uh, uzskatu, ka šis lūgumraksts būtu noraidāms, jo te ir skaidra situācija. Izbūvējot šo jauno autoceļu, mēs uzlabosim situāciju, uh, būsim tikai ieguvēji. Um, daudzējādā izpratnē. Visas runas par negatīvu ietekmi ir uzpūstas, eh, izfantazētas eh, un eh, apšaubāmu privātu interesu diktētas. Paldies! Paldies, Aukenas kundze, priekšsētājs kundze. Nu, es šķiet esmu vienīgā, kur vis, visiem mūsu bulgāriem draugiem, bulgāru draugiem grib ko pavaicāt. Un komisija šeit ir absolūti skaidri izteikusies. Tas negadās bieži. Un uh, gandrīz visos aspektos es sadzirdu no lūguma raksta autoriem to, ka šeit tak ir alternatīvas transports eh, Dānijas parlamentā. Es eh, savulaik eh, strādājot, es neesmu dzirdējusi tādus argumentus, kā autotrase aizā ielējā kaut kā celtu drošību. Nu, pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka šeit projekts ir aplams. Nu, daudzi nu, pat uh, stāstīja, ka viss ir kārtībā, viss ir kārtībā, vajag, vajag. Bet mūsu rīcībā ir komisijas sniegtā informācija, visas šīs norādes, kas ir uh, neapstrīdamas. Uh, un šeit uh, izskatās, ka pilnīgi noteikti būs jādodas faktu noskaidrošanas braucienā. Es līdzīgā braucienā Bulgārijā pabiju pirms vairākiem gadiem. Uh, kur nu, situācija bija līdzīga. Tur, tur nu, vienkārši šaušalīgā veidā tika postīta daba kādu projektu īstenojot. Un bija ļoti labi, ka mēs tur aizbraucām. Un tā kā šeit pilnīgi noteikti ir jānoskaidro lietas būtība, jāaizbrauc mums pašiem un jālūdz padoms un viedoklis arī citām komitejām, iespējams, NV, TRAN un, un REGI. Uh, Eh, kolēģiem. Tran pilnīgi noteikti šeit varētu sacīt eh, kādu, kādu stingrāku vārdu. Eh, Lukas varbūt ir slims, bet nu šeit es saredzu skaidri izteikts pretrunis starp to, ko savā, savā pozīcijā min komisija un to, ko saka mūsu bulgāru kolēģi. Es domāju, ka te nu reiz ir skaidrs, ka nevar tā vienkārši uh, Uh, atmest ar roku un teikt, ah, nu rekā Bulgāri paši visu savā starpā sarunāja. Nē, nē, nē, nē, te pilnīgi noteikti kaut kas uh, nav kārtībā. Uh, tas, tā būtu nolaidība, ja mēs izliktos, ka, ka viss jau principā ir noskaidrots. Es katrā ziņā aicinātu neslēgt šo uh, lūgumu rakstu Eh, mums ir eh, noteikti jālūdz turpmāki precizējumi no komisijas. Liels paldies! Eh, Ždanakas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Arī es esmu nedaudz izbrīnīta, uzklausot komisijas pozīciju Un pat, ja ir dažādi argumenti, mēs ar, ar iejūtību izturamies pret uh, vietējiem ļaudīm, uh, to, ka viņiem būs grūti, bet, nu, ir jāoperē ar objektīviem kādiem materiāliem. Ir vides ietekmes izvērtējums, tāda vēl, cik var saprast, nav šim jaunākajai projekta versijai. Tas nav uztaisīts Nu, kā tad mēs šeit varam nonākt pie kādiem secinājumiem par šo uh, autoceļu? Un tas gal galā arī ir tas, ko logumraksta autori lūdz. Nu, tāpēc es varu tikai pievienoties. Sagaidīsim šo vides ietekmes izvērtējumu. Uh, un tad sacīsim savu galvādu. Paldies, eh, Tomas kundze. Eh, jā, paldies. Eh, paldies lūguma raksta autoriem par nepārprotamu vēstījumu. Tas, tas tieš, tiešām priecē, ka mūsu pilsoņi ir aktīvi, viņi nav vienaldzīgi. Un jau no paša sākuma man principā ir tikai viens vienīgs jautājums. Vai tiešām ir tā, ka Bulgārijas atbildīgās iestādes ignorē komisijas gluži pamatotās uh, Uh, norādes. Un tad uh, no komisijas saņēmu skaidru atbildi. Ir problēma, uh, par kuru ir, ir, ir ticis runāts, un tad sanāk, ka komisija ir gatava šai, šai projektā turpināt iesaistīties tikai tad, ja tiek izpildītas visas prasības vides jomā. Līdz ar to nu, tādas īstas problēmas nav. Ja vien komisija apliecinātu, ka tieši tā tas arī tiks darīts, Eh, un, un mums nav ne mazāko iemeslu par to šaubīties. Mēs varam tikai pieņemt zināšanai eh, to, ka lūk ir šāda lieta bijusi, ka ir rasts risinājums, ir vienošanās par to, kā viss turpmāk eh, notiks, un tad gan mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu. Paldies, Aleksandrova Jordanova kungam vārds, priekšsādētājs kundze, paldies. Es savulaik pabiju uh, Bulgārijas uh, parlamenta spīkera amatā un varu jums apliecināt, ka viss tas, kas izskanēja šeit pat šai zālē, uh, tika skandināts arī tad, kad es biju Bulgārijas parlamenta spīkers. Uh, jaunās neat, uh, brīvās Bulgārijas uh, demokrātija vēl bija bērna autiņos, bet argumenti jau tika cilāti tieši tādi paši kā šodien. Uh, bija vietējie ciema ļaudis, eh, kas, kas teica, mēs vēlamies šeit eh, domāt par, par mūsu bērniem, mazbērniem, viņu nākotni, lai eh, šeit dzimtas mājas būtu. Tobrīd Bulgārija tikai sapņoja par, par vareniem autoceļiem un, un, un visām šīm iespējām, un ir pagājis laiks, un tagad uh, Eh, joprojām ir cilvēki, kas, eh, kas prāto, vai tad mums vajag tādu autoceļu. Nu, mēs būtu pilnīgi garā vāji, ja mēs uz šo jautājumu atbildētu, nē, nevajag. Priekš kam? Eh, vai mēs Uh, savulaik uh, sociālisma laikos skatījāmies filmiņas ar Luiju de Finesu par, par Nicu, par Santropēzu, par tiem skait, skaistajiem piekrastes autoceļiem un sapņojām. Rekā pie viņiem tur skaisti. Pie mums bija tikai skaista, skaista piekraste, neviena autoceļa. Un, un tagad, tagad eh, beidzot mums ir iespēja tikt pie šāda autoceļa. Uh, Uh, ir pagājis laiks, mana meita ir iz, izmācījusies Nicā. Es, eh, es braucu pa to pašu ceļu, kur savulaik Luīs Defines izpildījās, un, un, un, un, un pie sevis tā prātoja rekā. Nez, uh, uh, cik, cik šeit ir bojā gājušo bijis uz šīs šosejas salīdzinājumā ar, ar, ar to, kas notiek uz Bulgārijas autoceļiem? Un kolēģiem, kas, kas tagad nāk ar šo lūgumu rakstu, teikšu, lūk, ko. Autoceļš tak, tur jau ir. Tas ir nāvējošs, tas ir eh, šaurs eh, divvirzienu autoceļš, uz kura nemitīgi notiek eh, sadursmes, negadījumi. Bulgārijas valdība projekta autori piedāvā pārtaisīt šo pašu trasi, šo pašu brauktuvi, kas jau tur ir un pretējo virzienu eh, izbūvēt paralēli pāris kilometrus tālāk. Nu, kas, kas lielos vilcienos būtu viena un tā pati šoseja. Līdzīgi eh, viņi eh, ir, ir, ir izdarījuši mūsu kaimiņi Ziemeļmaķedonijā. Un tur iet cauri Vīnes, Belgradas, Skopjes, Atēnu mototrase. Lūk, kaimiņi, maķedonieši, nemaz nav Eiropas Savienībā. Viņi tieši tādu pat problēmu jau ir reāli atrisinājuši. Uztaisījuši divus atsevišķus virzienus vienā un tai pašā ielējā. Ļoti vienkārši. Visi, kas ir autobraucēji šeit šajā zālē, sapratīs, ka tas ir labs, efektīvs risinājums. Ko vēl es te varētu piebilst? Bulgārijā ir, ir daudz visādu nebūšanu un problēmu, bet šī, šis lūgumraksts uh, ir, ir nieki. Uh, ir jārīkojas, lai saudzētu cilvēku dzīvības. Tai ir jābūt mūsu prioritātei. Paldies! Lielas paldies! Slavakova kungam vārds. Paldies! Atvainojos, ka atkal lūdzu vārdu. Es tikai gribēju pateikt, ka šo vēstuli ir pārakstījuši 17 bulgāru nevalstiskās organizācijas, un tās uzstāja uz uh, to, ka ir jābūvē šis autoceļš. Es nezinu, cik pret to iebilst, bet šīs lūgumraksts pēc iespējas ātri jāslēdz. Paldies! Un tagad lūgumraksta e, iesniedzējiem es dodu divus, divus minūtes noslēgumam. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos pateikties viss visiem, kas piedalījās debatēs, un īpaši vēlos pateikties Eiropas komisijai. Pirmkārt, mēs dzirdam tādus izteicienus, ka lūgumrakstiesniedzēji it kā esot pret uh, šīs aut šī autoceļa būvi. Nē, tā tas nav. Mēs uzskatām, ka jāatgriežas pie 2002. gada uh, Eh, situācijas eh, toreiz valdību nekādu projektu nebija iesnieguši. Tāpat tiek teikts, ka mēs nevēloties aizsargāt cilvēku dzīvības. Arī tā tas nav. Ja Bulgārijas valdība pildītu 2008. gada lēmumu, tad šis uh, autoceļš jau būtu uzbūvēts un būtu daudz, ja varējām samazinājies bojā gājušo skaits. Mums ir arī pieejami e, iekšlietu ministrijas statistikas dati par bojā gājušo skaitu. Mēs neesam pret šī ceļa būvi, nē, bet mēs vēlamies, lai ceļš tiktu būvēts e, gan uh, Uh, ņemot vērā transporta, ekonomiskos un vides aizsardzības apsvērumus un arī uh, ceļu satiksmes drošības prasības, bet valdības ierosinātais projekts neatbilst šīm prasībām. Un es gribētu citēt komisāra Vellas rakstīto vēstuli, ko saņēmām pirms vairākām uh, nedēļām. Uh, pastāvošais ceļš aiza rada lielu spiedienu uz vidi un uh, rada nodara kaitējumu Natūra 2000 teritorijām un iet bojā aizsargājamo sugu uh, dzīvnieki. Mēs aicinām eh, atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un kā to norādīja. Eh, Augēnas kundze organizēt uh, izbraukuma vizīti, lai iepazītos ar situāciju uz vietas. Paldies! Paldies! Vēlos pateikties lūgumu raksta iesniedzējiem. Mēs uh, uzklausījām gan lūgumu raksta iesniedzējus, gan komisijas pārstāvi, gan uh, Eiropas parlamenta deputātus, uh, komitejas locekļus. Es uh, tagad uh, domāju, ka uh, risinājums varētu būt slēgt šo lūgumu rakstu ņemot vērā to, ka Eiropas Tautas partijas grupai ir deviņi deputāti, sociāldemokrāti ir septiņi, EKR ir trīs deputāti un liberāļiem ir uh, pieci deputāti un divi ir izteikušies, zaļie ir trīs. Bet uh, es vienmēr cenšos būt objektīva un uzskatu, ka varam slēgt šo lūgumu rakstu uzklausījām iesniedzējus, tāpat komisiju, un komisija ļoti skaidri norādīja, ka ne tiks apstiprināta neviena tāda programma, kas varētu nodarīt kaitējumu videi, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu normām, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību vidi un uh, uh, uzklausot uh, deputātu viedokli, es ņēmu vērā vairākuma viedokli, vairākums izteicās par uh, slēgšanu. Tagad vārds Aukens kundzei. Es esmu šokēta, es domāju, ka šis jautājums ir jāizlēmj koordinatoriem. Gandrīz visi, kas šeit uzstājās, bija no Bulgārijas. Bet komisija ļoti skaidri pateica savu viedokli, un tagad tas viss tiek nolikts malā. Es atvainojos, vai jūs man ļausiet runāt vai nē, saka Aukens kundze. Tātad mums šis jautājums jāapspriež koordinātoru sanāksmē, jo šai komitejai ir jābūt politiski neitrālai, objektīvai Un, protams, ja e, vairākums šodien ir ar tādu viedokli, nu, varbūt koordinātoru sanāksmē būs citādāks spēku samērs. Un mums ir jārespektē komisijas viedoklis, jo šeit ir runa par uh, vidi. Nav tā, ka cilvēki nevēlētos vienkārši būvēt šo ceļu, un es domāju, ka mums nevajadzētu šādu lēmumu pieņemt šoreiz. Pīter Jār. Pīters Jārs. Nu jā, protams, komiteja drīkst izlēmt par to, ko darīt ar lūgumu rakstu, un pēc tam. Tan Aukenskundze var iesniegt grozījumu koordinātoru sanāksmē, bet uh, komiteja šodien pieņem lēmumu, un ja jūs vēlaties, tad varat lūgt koordinātoru slimt uh, citādāk. Bet, nu, es domāju, ka mums uh, tad vajadzētu lemt par uh, lūgumu raksta slēgšanu. Priekšsēdētāja Aukenskundze bez mikrofona. Um, senjora Auken, momentu, por favor. Aukens kundze, mirklīt, mirklīt. Tātad priekšsēdētājas ierosinājums, uh, un es vienkārši paskaidroju, uz ko tas balstās. Protams, koordinators sanāksmē koordinatori var uh, ierosināt citus risinājumus, bet šī komiteja Šī komiteja sanāksme ir atklāta sanāksme, tajā piedalās kor, eh, komisija, lūguma rakstiesniedzējs, koordinātors sanāksme ir slēgta sanāksme. Tātad šeit var mūsu pašreizējā eh, sanāksmē, tā ir atklāta sanāksme, un mēs tajā var, eh, pieņemam lēmumus. Bet, ja jūs iebilstat, ja mēs varam arī uh, balsot uh, par to, vai šo lūgumu rakstu slēgt vai atstāt atvērtu. Es ierosinu slēgt, ņemot vērā uh, to, kāds pārsvarā viedoklis tika izteikts šajās debatēs. Komisija ir skaidri pateikusi, ka tā nekad ne Eh, sniegs atļauju projekta, projekta īstenošanai, ja tas neatbilst noteiktām tehniskām prasībām. Bet eh, mēs esam uzklausījuši visu tātad debašu dalībnieku viedokļus, un vairākuma viedoklis bija tāds, kā es to saku. Bet, ja jūs vēlaties, varam arī balsot. Un tātad es ierosinu. Uh, šādi rīkoties. Pateicos uh, autoriem un pārējām pie nākamā punkta. Tas ir devītais darba kārtības punkts. 2, 30. 8, 2019 iesniedza Dānijas valsts piedarīgais JLP par iespējamo ES dzīvotņu direktīvas pārkāpumu. Lūguma raksta iesniedzējs ir uh, zālē. Uh, Es aicinu tos kolēģis, kuri iziet no zāles, darīt to klusām. Tā tad vispirms vārds uz piecām minūtēm lūguma raksta iesniedzējam, pēc tam notiks debates, un pēc tam vēl būs vārds divas minūtes autoram. Mange tak for ordet, og øh, tak for, at I vil tage det her op i øh, EU-parlamentet. Paldies par to, ka izskatāt šo jautājumu Eiropas uh, parlamentā. Uh, runa ir par uh, sikspārņu sugu, tas ir Eiropas platausis. Tātad es sāku vēlreiz. Runa ir par dzīvotņu direktīvu un tās interpretāciju Dānijā. Esmu strādājis farmācijas industrijā un ļoti labi zinu, kādas ir Eiropas Savienības tiesību normas. Un es runāšu par dzīvotņu direktīvu un par tās otro pielikumu. Otrajā pielikumā ir noteikts, ka ir jāievēro 2000 tūkstoši, Natūra 2000 noteiktās teritorijas attiecībā uz aizsargātjamām dzīvnieku sugām. Jūs redzējāt fotografijā šo sikspārnīti, eh, kas eh, dzīvo eh, vēja ģeneratoru tuvumā, un mēs, kas ierosināja mūs veikt šo pētījumu šajā pētījumu reģionā bija paredzēts būvēt gandrīz 200 metru augstas vēja turbīnas. Tās ir vismodernākās, kādas ir uzstādītas Dānijā. Un e, pašreiz e, pastāvošās e, pastāvošie vēja ģeneratori ir 100 metru augsti, uh, bet uh, jaunie ir paredzēti daudz augstāki, un mēs iesaistījām uh, vispieredzējušākos um, uh, eh, sikspārņu ekspertus savā pētījumā. Un mēs arī sagatavojām rakstus vietējā presē un esam izvirzījuši mērķus, un uh, noteikuši pasākumus, kas būtu jāveic. Esam izvērtējuši un izmērījuši uh, attālumu līdz šīm uh, vēja turbīnām un sikspārņu dzīvotnēm un konstatējām, ka šajā eh, reģionā dzīvo daudz sikspārņu, un tiem ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākums saskaņā ar dzīvotņu direktīvu, bet, eh, diemžēl, nesam guvuši eh, atbilstošu atbildi, un varas iestādes nevēlas neko darīt, un mēs esam lūguši uh, atkal atgriezties pie šī jautājuma. Mēs tiešām uzstājam, ka šajā reģionā dzīvo sikspārņi. Un tiešām tas nav kaut kāds vienreizējs gadījums, ka kāds sikspārnis tur ir ielidojis, nē, šie sikspārni tur regulāri uzturas. Mēs esam iepazinušies arī ar tiesību normām vai ties, jā, tiesību aktu normām par šo jautājumu un bija paredzēts izveidot šo vēja ģeneratoru parku, neveicot ietekmes novērtējumu attiecībā uz sikspārņiem varas iestādes nav pieprasījušas veikt uh, to uh, pētījumu par to, kā vēja ģeneratoru parks ietekmēs uh, sikspārnu populāciju šajā mežu masīvā. Un ir jānodrošina 120 metru attālums starp vēja ģeneratoru parku un meža masīvu, un tādēļ mēs lūdzām atgriezties pie šā dosie izvērtēšanas bet uh, varas iestādes ir ņēmušas vērā daudzus aspektus, bet ne visus eh, zinātniskos faktus, kas bija mūsu rīcībā. Ir eksperti, kuri arī ir sagatavojuši savus slēdzienus, norādot, ka šādā attālumā no uh, eh, sikspārņu populācijas nedrīkst uh, uzstādīt vēja ģeneratoru. Šeit ir konstatēts deviņas vai pat desmit dažādas uh, sikspārņu sugas, ir uh, zinātnieku uh, atzinumi, un tomēr šis projekts tiek realizēts. Tika apgalvots, ka tuvākā populācija atrodoties 6 km attālumā. Uh, un, protams, jāievēro divu kilometru attālumu, tad nekādas problēmas nerada, nerodas. Bet Orhusas universitātes veiktais pētījums tomēr liecina par to, ka šajā reģionā sikspārņi dzīvo, it īpaši siltā laikā, kad nav vējš nav stiprs, tad tie tur uzturas varas iestāžu pārstāvji apgalvo, ka pašvaldība ir atbildīga par sikspārņa aizsardzību, bet pašvaldība nav pasūtījusi nekādu pētījumu. Mēs uzskatām, ka pašvaldība pārkāp dzīvotņu direktīvas normas. Un Mums ir jāsaprot, ka vēja ģeneratori ir ļoti tehnisks uh, dosjē, un mēs pieprasām uzstādīt sikspārņu detektorus uz vēja ģeneratoriem lai uh, tik līdz, uh, kā tiek konstatēts sikspārnis, vēja ģenerators tiktu apturēts. Un tas īpaši attiecas uz vasaru, kad ir silts laiks un kad zikspārņi ielido šajā uh, vēja ģeneratoru parka teritorijā. Jo tieši priekšsēdētāji aicina beigt uzstāšanos, jo jau ir pagājušas piecas minūtes. Lūguma rakstiesniedzējs turpina. Diemžēl šīs nozares pārstāvi nevēlas neko paši veikt, un uh, tad ir jāpanāk, lai uh, varas iestādes piespiestu viņus uh, rīkoties un uzstādīt sikspārņu detektorus, lai novērstu sikspārņu bojāēju. Paldies! Tagad vārds komisijai. Paldies priekšsēdētājiem. Šis lūgumraksts ir no 2018. gada jūnija, un komisija jau ir sniegusi rakstisku paziņojumu šī gada augustā, norādot, ka balstoties uz lūgumrakstu iesniedzēju sniegtās informācijas komisija nevar identificēt, kā tikt pārkāpt dzīvoņu direktīva. Par šo pašu jautājumu komisija ir saņēmusi arī sūdzību maijā, un tika sniegta atbilde līdzīgā veidā. Tātad šī vēstule tika nosūtīta arī šī gada jūlijā. Paturot prātā šo sanāksmi attiecībā uz to, šo esam saņēmuši šo prezentāciju no lūguma rakstiesniedzēja. Viņi ir aprakstījuši vairākus elementus, piemēram, uh, dzirdam tātad šo vēja ģeneratoru uh, augstums un uh, normas, kas tiek īstenots nacionālā līmenī. Bet pat pieņemot zināšanai šo jauno informāciju, komisijas dienesti uzskata, ka iepriekšējais mūsu secinājums vēl aizvien ir spēkā. Balstoties mums pieejamās informācijas, nevaram identificēt, kā tiktu pārkāpta dzīvotņu direktīva šobrīd. Komisijas dienesti piekrīt, ka uh, Sikspārņu detektors ir ļoti labs uh, mazināšanas, tātad šāds negatīvās ietekmes mazināšanas uh, pasākums, bet mēs nespējam komisijā vērtēt to, cik aktuāli to būtu lietot šajā konkrētajā gadījumā. Nacionālās iestādes ir tās, kam tas būtu jālem, lai minimizētu potenciālo negatīvo ietekmi uz sikspārņu populāciju. Procedūras kontekstā atbilstoši uh, vides ietekmes izvērtējumu direktīvai. Mēs šobrīd aktualizējam vadlīniju dokumentu par um, dabas likumdošanu, attīstību dabā. Tam būs, uh, vadlī, tur būs vadlīnijas attiecībā uz potenciāliem negatīvās uh, ietekmes mazināšanas pasākumiem, ko varētu īstenot arī sikspārņu aizsardzībai. Gribam atgādināt uz uh, labāki rezultāti caur labāku piemērošanu mūsu paziņojumu. Tas ir uh, Tur ir izklāstīta strateģiska pieeja konkrēto lietu skatīšanai. Un atbilstoši tam atsevišķi gadījumi netiek uzskatīti par prioritāriem gadījumiem. Zināmos gadījumos komunikācijā ir komisija aicināta tos nosūtīt atpakaļ uz nacionālo līmeni, lai tie tiktu risināti tur. Un vēl nobeigumā gribētu minēt, ka mēs uzturam dialogu ar Dānijas iestādēm par vairākiem jautājumiem saistībā ar putnu un dzīvotņu direktīvu tajā skaitā Natūra 2000 pārvaldība, aizsardzība, kā arī pasākums saistībā ar aizsargājumām sugām. Dialogs notika šī gada sākumā, un um, turpināsim darbu, tātad analizēt secinājumus un ejot uz priekšu. Lielas paldies! Muķišimā. Lielas paldies! Erkens kundze lūdzu. Nu, jeg så også tale dansk. Øh. Okens kundze. Aukens kundze. Liels paldies, jā, arī es izteikšos dāņu valodā priekšsēdētāji. Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem par šī jautājuma pievēršanu mūsu uzmanībai. Jā, Dānijā par vēja turbīnām ir bijis daudz sūdzību. Komisijas sniegta atbilde bija izcila, protams. Tomēr Man šķiet, ka mums vajadzētu pārliecināties, ka mēs atbildam uz konkrētiem lūgumrakstu iesniedzēju jautājumiem. Tātad, vai pastāv risks? Prieksēdētājs saka, ka ir problēmas ar spā, tulkojumu spāņu valodā. Izteikties angliski? Nē, šķiet, ka viss ir atrisināts labi. blot sige, at, øh, at jeg øh, så synes, at vi bør holde den åbne hensyn til. Es gribēju teikt, ka mums tiešām ir øh, jāsaglabā šis lūgumraksts atvērts, jāņem vērā visa pieejamā informācija un jāsaņem arī konkrētas atbildes no vides aizsardzības uh, uh, iestādēm Dānijā, jo šī direktīva, Eiropas direktīva ir ļoti svarīga. Un tā ir jāīsteno un pret to jāizturas nopietni. Un es vēlētos, lai Dānijas valdība atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Es, protams, saprotu, ka komisija šos jautājumus jau ir uzdevusi, bet mums tagad ir jāsagaida konkrētas atbildes. Paldies! Paldies, Aukenas kundze. Petoja kungs. Tātad, lai noslēgtu šo diskusiju, divas minūtes lūgumrakstu iesniedzējiem lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts. Uh, der er ikke undersøgt alternativer for den, de vindmøller, der er sat. Mēs uh, Eh, konstatējam, ka nav izvērti alternatīvi risinājumi šiem eh, vēja ģeneratoriem. Kaut gan tie tiek uzstādīti sikspārņu dzīvotnes teritorijā. Nav ņemti vērā arī ekspertu viedokļi, nav uh, veikti nekādi ietekmes mazināšanas pasākumi. Un uh, nav arī uh, respektētas uh, vadlīnijas vai ieteikums saistību ar dzīvotņu direktīvu. Paldies! Muchísimas gracias, le doy las gracias. Liels paldies, paldies lūguma rakstiesniedzēm par to, ka mums šodien pievienojāties. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo lūgumu rakstu. Uzklausījām jūs, komisijas pārstāvis, komitejas biedrs, prezidentūra uzskata, ka šis lūgunaksts būtu jāsaglabā atvērts, un, nu, pēc tam, kad uzklausījām komisiju, aicinātu komisiju nodot šo informāciju attiecībā uz vēja ģeneratoriem, lai pārliecinātos, ka brīdī, kad um, tātad šī jaunā informācija būs pieejama, lai mēs labākā veidā pārliecinātos, ka vēja iegūtā enerģija labākā mērogā uh, ievēro uh, putnu un dzīvotņu direktīvā noteiktās prasības. Un tā kā Aukenas kundze aicināja mūs to darīt, noteikti nosūtīsim vēstuli arī Dānijas iestādēm. Un minēsim šo lūgumu rakstu. Lielas paldies pāriem pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā, desmitais punkts. Lūgumu rakstu 0255 šķērsīt 2019 no Spānijas valsts piedarīgā United Left of Cantabria vārdā par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar ģeoloģiskās izpētes licences piešķiršanu kalnrūpniecībai Kantabrijā. Um, Lūgumraksts iesniedzējs ir ieradies pie mums, sveicam jūs mūsu vidū, jums tiek dots 5 minūtes, un pēc tam būs 2 minūtes noslēgt šo lūgumrakstu. Lūdzu, vārds jums. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Labdien visiem! Paldies par šo iespēju diskutēt ar jums par šo jautājumu, kas Kanta, Kantabrijā segļ, se, skar ļoti daudz cilvēkus. Mēs esam autonoma Spānijas kopiena un kalnropniecība notiek divās pašvaldībās - Tisjāno del Mār, tur ir Altamīra Ala, kas ir pasaules mantojuma sarakstā jau kopš 1985. gada. Sniegšu jums fona informāciju par šo. Uh, um, lietu. Konkrētais gadījums, konkrētā prasība uzsākās jau 2013. gadā. Tobrīd kalnurūpniecība tika slēgta, jo trūka rezervi, bet vēlāk notika darbs ar mērķi šo kalnrūpniecības uh, uh, vietu mainīt. Šobrīd mēs runājam par salie projektu, tas ir uh, pats uh, modernākais projekts uh, mūsu reģionā, Un šobrīd mums ir bažas par to, ka nepietiekam tiek uzsvērti mantojuma jautājumu. Tā kā šī vieta ir pasaules mantojumā, Altamira šī ala, mūsuprāt, šobrīd tiek pārkāpts Lisabonas līgums, tāpat kā līgums par Eiropas Savienības darbību, un arī ANO ģenerālās hartas par uh, Uh, pasaules uh, dabas kultūras mantojuma aizsardzība tiek pārkāpta. Mēs aicinātu komisiju ievērot piesardzības principu. Otra lieta - likumdošanas aspekts. Mūsuprāt, uh, šāda veida pasākumiem nav tiesiskā satvara. Mums ir Spānijas pagājušā gadsimta likumdošana, kas uh, ir pilnībā novecojusi, bet vēl aizvien ir spēkā. Šobrīd Kantabrijā nav uh, autonomu kalnrūpniecības ieguves programmu, kā tas ir noteikts likumā, un Kantabrijā turklāt arī nav nacionālā plāna, kas uh, atrunātu to, kāda veida zeme var tikt izmantot. Tas nav ticis apstiprināts. 17. gadā Kantabrijas administrācija uh, patvaļīgi lēma grozīt uh, Uh, normas attiecībā uz zemes izmantošanu, un tas nozīmē, ka ārvalstu uzņēmumu varēja izmantot mūsu dabas resursus. Turklāt tas notika arī uh, paralēli tam, kad uh, parlamentā tika pieņemta seta. Tas notika tikai dažus mēnešus pēc uh, tam, kad Spānijas valdībā šis tiesībāks tika pieņemts. Mēs gribētu norādīt, ka uzņēmēja darbība Kantabrijā uh, šobrīd, um, jā, tādējādi augtu, tiktu radīts jaunas darba vietas, bet tas ir nesamērīgi. Ja mēs padomājam par to, ka iepriekšējā rūpnie, kalnurūpniecības ieguva brīdī, kad tā tika slēgta, radīja aptuveni 2 miljonus tonu gadā, un šobrīd atbilstoši esošiem plāniem tas būtu viens, viena tonna um, gadā. Nu, tas neņem vērā tehnoloģiskos sasniegumus, un tiek arī norādīts, ka kalnūpniecība negatīvi ietekmē citas darbības reģionā, kā piemēram lauksaimniecība, lopaudzēšana, kā arī tirzniecība un turisms. Tikai Santiago del Mar, ko visvairāk, vislielākajā mērā ietekmētu šī kalnrūpniecības uh, ieg produktu ieguves vieta ir norādījuši, ka tiek šobrīd apdraudētas 2000 darba vietas. Projekts savukārt norāda, ka ir ļoti svarīgi paturēt prātā sensitivitāti attiecībās cenām, arī informētību par cenām. Tiklīdz cenas krītas, tas viss ietekmē to, cik svarīgi, cik lielā mērā tiek uh, uztverts šis projekts cenas pēdējo desmitgadē ir pieaugušas par trešo daļu, un tad mm, globālā līmenī tiek pareģots, ka tās pieaugs um, līdz pat 2030. gadam. Turklāt gribētu norādīt, ka daļa no šīs teritorijas ir Natura 2000 tīklā. Šajā um, alā dzīvo četras atsevišķas uh, sikspārņu sugas. Un uh, vairāk nekā 300 bezmugurkaulnieku sugas. Un Salija reģionā šis projekts skars divas cilvēku kopienas, Fores un Kastaņos, un nedrīkstam aizmirst arī par turismu un par alām, kas atrodamas šajā reģionā. Projektā ir daudz nepilnību. Pirmkārt, atrašanās vieta un nepieciešamā infrastruktūra minerālu ieguvei. Tas nekur nav minēts. Uh, materiālu transports, staciju skaits, enerģijas izmaksas šī projekta uzturēšanai. Turklāt nezinām, kādas ķīmiskās vielas tiks izmantotas šeit tātad kalnrūpniecības pro, procesā. Dāmas un kungi, ieguvumi šim projektam ir lieli, bet negatīvā ietekme būs vēl lielāka. Liels paldies! Paldies komisijai! Tagad vārds DGNV pārstāvji. Marija Server Martīna, lūdzu. Senjora prezidentā, vai intentar explicar de manera. Liels paldies priekšsēdētāji. Mēģināšu vienkārši un netehniski izskaidrot komisijas izdarītos secinājumus, izpētot visus ar šo lūgumrakstu saistītos faktus. Un gribētu runāt arī par uh, Eiropas Savienības uh, tiesībām, kas būtu šeit piemērojamas, nevis reģionālām vai uh, vietējām tiesībām. Komisija šeit nevarēs nekādā veidā nāk klajā ar nekādiem um, komentāriem par nacionālo likumdošanu. Šis projekts ir saistīts ar licences ieguvi, ieguvi kalnrūpnie, darbam kaln, kalnrūpniecībā. Mērķis šeit ir potenciāli atrast cinka ieguves šajā reģionā un iegūt pietiekami kvalitatīvus datus, kas nākotnē, ja vien tas būtu iespējams, ļautu mums pamatot uh, nākotnes uh, kalnrūpniecības licenšu izsniegšanu. Tas nozīmē, ka esam ļoti agrīnā procedūras stadijā un gribētu mēģināt skaidrot, kādas ir Eiropas Savienības likumdošanā noteiktās prasības, jo īpaši saistībā ar vides ietekmes izvērtējumu direktīvu. Šī komiteja ļoti labi pārzina šo direktīvu. Tajā ir izklāstīta virkne prasību, kas ir jāpiemēro projektiem, kas ir pirmajā pielikumā iekļauti, kā arī otrajā pielikumā. Tas nozīmē, ka projekti, kas neatrodas nevienā no šiem pielikumiem, uz tiem neatiecas direktīvas prasības, kas attiecas uz pirmajā pielikumā iekļautajām projektiem. Tur tiek runāts par videks ietekmes izvērtējumu obligāto raksturu. Kādēļ tā? Tas ir tādēļ, ka šeit uzskaitītie projekti tiek gaidīts, ka tiem būs būtiski nozīmīgi ietekme uz vīdi atbilstoši komisijai pieejamai informācijai. Šobrīd šķiet skaidrs, ka šis projekts nebūtu iekļaujams ne pie pirmā pielikuma iekļautajiem projektiem, kur obligāti vienmēr būtu izstrādājums ietekmes izvērtējums. Jautājums par otro pielikumu ir atvērts attiecībā uz otro pielikumu. Uh, Tur direktīvā nav tūlītēji pienākumi noteikti to izstrādāt. Tur dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība, un arī tur nav patiesībā nekādas patvaļas. Ir konkrēti rādītāji, rādītājs, uh, kurā, tātad kādā gadījumā kompetentai iestādēji vai reģionam ir jānosaka, jālemj, vai projektam varētu būt ietekme uz vidi vai nē. Un šī pārbaude nav saistīta ar kaut kādiem patvaļīgiem procesiem. Tā tiek veikta balstoties uz kritērijiem, kas ir iestrādāti nacionālā likumdošanā, vai arī katru projektu izvērtējot katrā gadījumā atsevišķi. Kritēriji, kas ir izklāstīti šīs pašas direktīvas trešajā pielikumā attiecībā uz atrašanās vietu projektam, kā arī būtiskākajām iezīmēm attiecībā uz potenciālo uh, um, atstājamo ietekmi, tas viss tiek paturēts prātā. Mums tika norādīts, ka šis projekts ir izpētes projekts, nevis vēl ieguves projekts, un otrā pielikuma normas D sadaļā šajā direktīvā uzskaita projektu tipus, uz kuriem attiecas šāda veida procedūra. Tie ir pro projekti, kas ir saistīti ar dziļo uh, minerālu ieguvi un urpšanu. Tātad uh, šeit mēs izslēdzam tos projektus, kas pēta tikai augsnes stabilitāti. Tie tad ir tie pamatkritēriji, atbilstoši kuriem mēs lemjam un skatāmies, vai uh, attiecīgais projekts būtu iekļaujams direktīvas otrajā pielikumā. Komisijai nav pietiekami daudz informācijas, lai mēs varētu izdarīt secinājumus par to, kāda tipa urbumi tiks veikt šī projekta ietvaros. Tomēr ir būtiski norādīt, ka ja projektā ir dziļi urbumi, tad pārbaudas procedūra, šī skrīninga procedūra būtu piemērojama šajā gadījumā, un tad iestādēm būs jālemj, vai attiecīgais projekts atbilstoši trešā pielikuma kritērijiem, vai uz to būtu jātiecina ietekmes vidas izvērtējums. Kā jau tas tika norādīts, un reiz vien šodien izskanēja, direktīvā ir noteikts arī pārskata mehānisms. ko veic tātad sākumā, tātad tur ir administratīva procedūra, pēc tam likumdošanas procedūra, un tas attiecas uz jebkādiem lēmumiem, kas tiek pieņemts saistībā ar uh, ietekmes vidas izvērtējumu procedūru. Tas nozīmē, ka ir izveidots mehānisms, ar kura palīdzību var apšaubīt jebkura pieņemtā lēmuma likumību. Man šķiet skaidrs, ka informācija, kas tikus publiskot saistībā ar šo projektu, parāda, ka vesela virkne NVO ir aicinājusi Spānijas tiesību sistēmu pievērst uzmanību šim jautājumam saistībā konkrēti ar šī projekta atrašanās vietu un augsni šajā reģionā. Un vēl kas attiec uz dzīvotņu direktīvu un putnu direktīvu. Nacionālās iestādes dalībvalstīs ir tās, kas garantē dzīvotņu un Natūra 2000 vietu sugu nosargāšanu, ja tās kāds konkrēts projekts varētu negatīvi ietekmēt. Komisija ir publiskojusi vadlīnijas attiecībā uz izpētes projektiem, citiem uh, ieguves projektiem un uh, konkrētu teritoriju apspriešanu šādu projektu kontekstā. Es varu tikai sekojošu atkārtot. Šobrīd šīs petīcijas mērķis ir tīri izmeklējoša rakstura. To mērķis vēl nav iegūt nekādas minerālvielas urbumos. Uh, Tas ir izpētes projekts. Ja tas būtu pretēji, tad, proje tad šim projektam noteikti būtu jāveic ietekmes izvērtējums. Liels paldies! Paldies par skaidro skaidrojumu! Tagad dod vārdu komitejas locekļiem. Soidu kungs, lūdzu. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar... Jā, priekšsādātāji, paldies. Vispirmām kārtām vēlos pateikties lūguma raksta iesniedzējiem par šo interesi, par šo deksmi. Uh, sarūpēt, apkopot visu šo informāciju noteikti nebija viegli. Man šis un tas bija jaunums, bet uzklausot komisijas sacīto, komisija norādīja, ka šī te koncesija neparedz eh, zemes dzīļu apguvi, tikai izpēti līdz ar to Nedomāju, ka šeit uh, būtu jāsāk uh, krist pārnikā, zvanīt uh, trauksmes zvani un tā tālāk. Jāvairās no tādiem manevriem, kas var apdraudēt tādsaimniecību, labklājību, ieņēmumus novadiem, reģioniem. Šādiem projektiem noteikti ir, ir jāizrāda labēlība, tad prasot vides standartu ievērošanu, tad prasot ilgspējas nodrošināšanu uh, līdzās tīri saimnieciskiem apsvērumiem, kādam biznesa izdevīgumam. Uh, tā kā mēs noteikti neiebilstām, ja komisija prasa šo vides uh, ilgspēju līdzās ekonomiskas rentabilitātes eh, tātad, prasībām pirms projekts tiek eh, atbalstīts. Bet sapratīsim, ka šeit ir runa par eh, izpētes darbībām. Un vēlāk, vēlāk iespējams, mēs runāsim jau par kaut kādas licences izsniegšanu, tur, tur rakšanai, urpšanai, industriālos, komerciālos uh, nolūkos. Un tad arī būs īstais brīdis prasīt eh, šo vides eh, ilgspēju pēc pilnas programmas. Danutas kundze. Jā, eh, Ždanakas kundze, paldies. Paldies lūgumraksta iesniedzējiem. Ir svarīgi vairot sabiedrības apzinātību, izpratni par, par šādām situācijām. Nesen runājām par līdzīgu raktuves projektu Galīcijā, pirms tam citās valstīs. Šajā situācijā no svara līdzās jautājumam par ietekmi uz vīdi, uz dzīvo dabu, ir būtisks vēsturiskais aspekts. Un šeit ir šie te mantojuma objekti, kas ir eh, UNESCO eh, pasaules mantojuma sarakstā, šī Altamīras ala. Nu, ir skaidrs, ka eh, rokot, veicot rakšanas darbus tik tuvu šādam objektam, kaut kāda ietekme būs. Un mm, tā tad pilnīgi noteikti šeit eh, projekta autori eh, vēlēsies iet tālāk, ne tikai pētīt, bet tad noteikti arī iegūt izrakteņus. Un ko tad? Paldies! Paldies, Ždanokas kundze! Nākamā kolēģi, paldies! Paldies lūguma raksta iesniedzējiem! Eh, no S&D pozīcijām raugoties, mēs uzskatām, ka šis lūguma raksts nebūtu slēdzams, kā norādīja arī ETP kolēģis. Nu, šeit ir tiešām mm, rūpīgāk jāpapēta uh, reālie fakti. Viens variants varētu būt uh, sūtīt vēstuli Spānijas pastāvīgajai pārstāvniecībai, lai tā izklāsta savu redzējumu. Uh, lūguma raksta autori norāda uz vairākiem neatbildētiem jautājumiem, kurus, uz kuriem būtu jāatbild komisijai. Uh, arī uz tiem būtu jāsagaida atbildes, un eh, tad raudzīsimies, vai ir vēl kas tāds šeit pārpalicis, eh, kas, kas vēl jānoskaidro. Paldies! Eh, vārds logumrakstā autoriem divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies! Paldies dažādo politisko grupu pārstāvjiem, kas izklāstīja savu pozīciju. Varu piekrist jums, Taido kungs, vides ilgspēja ir jānodrošina un jāprasa līdzās saimnieciskai, tātad biznesa uh, loģikai. Es uh, pats esmu emigrants no Kantabrijas reģiona, jo tur bija tāds panīkums, pagrimums, es devos uh, meklēt laimi un pārticību citur, un ir svarīgi, lai būtu izaugsmes un darba iespējas arī reģionos. Tā kā nevar runāt tikai un vienīgi par vidas apsvērumiem, bet šeit ir vēl citi apsvērumi, Eh, šis te kultūras, eh, kultūra vēsturiskais mantojums eh, ir būtiski, lai paši šī reģiona pārstāvi būtu tie, kas prasa šo atbilstību uh, Spānijas uh, nacionālajai valdībai. Paldies! Uh, paldies lūguma raksta autoriem, ka bijāt kopā ar mums, ka prezentējāt savus apsvērumus. Visu ļoti labi sapratām un uztvērām. Un uh, Mans priekšlikums būtu neaizvērt šo lūgumu rakstu un sūtīt eh, vēstuli atbildīgajai Spānijas eh, tātad institūcijai, Kantabrijas reģionālajai eh, valdībai, atreferējot mūsu pozīciju, lūdzot precizēt, par kādiem konkrēti darbiem un pētnie, pētnieciskiem urbumiem vai, vai rakumiem ir runa. Un mm, kāda būs to ietekme, lai varētu spriest par, par to, kāds eh, tieši vides ietekmes izvērtējums laika gaitā būtu nepieciešams. Eh, norādīsim to Kantabrijas valdībai, lai viņi šo visu informāciju sarūpē un citas starpā tad informē arī lūgumraksta iesniedzējus. Paldies viņiem par to. Mēs turpinām 560-2018, 11. punkts mūsu darba kārtībā, ko iesniedzis kāds uh, Francijas valsts piedarīgais Feirosīna uh, asociācijas uh, vārdā par taisnīgu lik nodokļu likmju piemērošanu aviācijas degvielai. Autors ir šeit, piecas minūtes uh, jūsu rīcībā. Un pēc tam turpināsim ar iespēju izteikties kolēģiem. Jā, liels paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie parlamenta deputāti. Liels paldies, ka uzņemat mūs. Tas mums ir liels pagodinājums. Mēs pārstāvam uh, pilsoņu iniciatīvu Fairosīnu, kuru ir atbalstījuši 155 uh, tūkstoši Eiropas pilsoņu, un tā ir tāda jauka sagadīšanās. Uh, Eh, Madridē sākas eh, kārtējā COP konference, eh, un aviācijas radītie izmeši ir viens no tiem ievērojamākajiem CO2 izmešu ģeneratoriem. Aviācija ir oglekļa ziņā visintensīvākā transporta forma, un tai joprojām pienākas absurdas, absurdas uh, Uh, atlaides, uh, kas padara to uh, nesamērīgi, nepamatoti izdevīgāku salīdzinājumā ar, piemēram, dzelzceļu. Un, piedodiet, lūk, uzskatēji aviācijas radītie izmeši veidot tikai 26,3% no kopējiem CO2 izmešiem tās turpina pieaugt salīdzinājumā ar citu nozaru radītāju izmešu apjomu. Un mums ir jāspēj izglābt Parīzes vienošanās, jāspēj izglābt mūsu klimats, mūsu planēta. Šis pieaugums ir jāaptur, un tas ir iespējams. Aviācijas izmeši uh, nenormālā eh, šādā veidā aug, pieaug tāpēc, ka uh, ir absolūti nepamatots, uh, nenormāls uh, tātad šis te nodokļu stimula formā izveidots uh, tāds motivējošs mehānisms. Neviena uh, ES valsts nepiemēro nodokļus aviācijas degvielai, un tas nav vienīgais stimuls uh, gaisa transportam. Uh, tā, avia lidmašīnu biļetēm netiek piemērots PVN, tikai sešas ES dalībvalstis piemēro nodokļus starptautiskajām, starptautiskajiem lidojumiem. Un tā, nu, mēs esam nonākuši pie šiem, pie šiem pilnīgi nenormāli, fantastiski lētajiem lidojumiem. Frankfurta, Lisabona 10 eiro, uh, Eh, Lisabona, Eiropa, 11 eiro, tas ir nenormāli, tas ir eh, neiedomājami. Tikai tāpēc, ka netiek piemēroti eh, nodokļi. Tas ir tiesiski iespējams. Amerikāņi, Japāņi, Kanāda, arī Sauda Arābija piemēro aviācijas degvielas nodokli iekšējiem lidojumiem, tā kā tas ir iespējams. Tūlīt došu vārdu savam uh, līdzgaitniekam Niko, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie klātsošie. Arī es uh, vispirmkārtām vēlos pateikties par iespēju būt jūsu vidū. Tas ir liels pagodinājums uh, jums prezentēt uh, ko tādu, kas mūsu ieskatā jau drīzumāk kļūs par saistošu tiesību normu. Mums visiem patīk doties uz jaunām vietām. Uh, Uh, un, kā Timo nu pat stāstīja, uh, lidojums ir ērtākais, lētākais un ātrākais veids, kā sasniegt jaunus galamērķus. Bet par kādu cenu tas uh, rada milzīgu kaitējumu uz nākamo pauģu rēķina. Mēs šeit nepiedāvājam neko radikālu vai revolucionāru, kas, kas pašos pamatos sagrautu un pārveidotu uh, Uh, mūsu to pasauli, kādā dzīvojam. Uh, esam arī pragmatiķi, kaut arī jauni un uh, ideālis, ideālisti. Kā mans līdzgaitnieks Timā jau norādīja, šī, šis gluži nepamatotais, ne, nesamērīgais beznodokļu režīms, kas tiek piemērots aviācijas degvielai, ir bez jebkādas vides un biznesa loģikas. Uh, šai industrijai, gaisa transportam, tiek piemērots pilnīgi nepamatots, neloģisks handikaps salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem. Un tas gal galā notiek uz mūsu pašu pilsoņu rēķina, uh, kuri maksā vairāk par citām transporta uh, formām. Piemērojot aviācijas degvielas nodokli iekšējiem reisiem, ļautu iekasēt budžeta ieņēmumu veidā 8 miljārdus eiro ik gadu, kas ļautu finansēt eh, mums izdevīgas un nepieciešamas eh, pārmaiņas. Eh, un šeit varētu nodokli tādu regresīvu piemērot, ka tas būtu visaugstākais tieši īsajiem, tuvajiem pārlidojumiem. Un šeit politikas veidotājiem uh, Uh, ir uh, jāizvēlas uh, starp tādu konsekventu, pakāpenisku pārmaiņu ceļu pretīm nākotnē. Un to arī aicinu jūs atbalstīt, atbalstot mūsu logumrakstu. Paldies! Paldies logumraksta autoriem. Dod vārdu komisijas Eh, pārstāvēji eh, Karolai Magjulī eh, kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Viss pirmam kārtām jānorāda, ka šis jautājums, šī tēma tiešām potenciāli ir komisijas kompetencē kā likumu, likumu iniciatoram. Tas potenciāli ir iespējams. Un komisija Eh, tās jaunais sastāvs ir jau paudis savu nodomu eh, rīkoties, pētīt, prasīt un sagatavot ietekmes izvērtējumu eh, nodokļu sistēmai aviācijā, starp citām nozarēm. Esam saņēmuši septiņu valstu lūgumus Uh, pievērsties aviācijas degvielas uh, cenu politikas niansēm. Dalība valstīs ir individuālas uh, iniciatīvas, uh, īpaši nodekļi vai piemaksas uh, lidmašīnu biļetēm, uh, priekšlikumi apsvērt uh, aviācijas degvielas kādus nodokļus, bet, mm, ja runājam par šo lūgumu rakstu, tad tā pēc būtības ir tāda pati kā viena, ko jau uh, referents iesniedza šī gada martā. Un mēs uz to rēģējot jau esam norādījuši, ka te pēc būtības tiek iesniegts tas pats lūgums. Ir šie te paraksti, kas jāsavāc, un tad būtu termiņš to savākšanai nākamā gada marts. Un komisija tā tad šeit vēlas iesniegt formālu pretlūgumu, pārliecināties, vai pēc būtības šis lūgumraksts nav iepriekšēja lūgumraksta atkārtojums vai, vai, vai, vai, vai kopija vai spoguļotēls. Mūsu vērtējumā tas tāds ir. Paldies! Vai sapratu jūs pareizi, ka tagad teorētiski būtu jāsavāc šis te miljons uh, pilsoņu parakstu? Jā, eh, lūk mūsu atbildes vēstule Eiropas parlamenta deputātiem šī gada septembrī. kur atzīmējam, ka esam saņēmuši Eiropas pilsoņu institīvu no tiem pašiem priekšstāvjiem, no tiem pašiem aktīvistiem šī gada martā, kur tiek izvirzītas tieši tādā pat formulējumā tās pašas prasības. Eh, respektēt to, ka pilsoņiem ir tiesības eh, šādā veidā prasīt un tā tālāk un tā tālāk. Bet lietas būtība ir tāda, ka komisija šo institīvu jau ir reaģējusi šī gada 10. maijā. Un eh, komisija jau ir atzīmējusi, ka potenciāli te tiek prasīta rīcība no komisijas, kas ir tās kompetencē. Uh, un uh, patam lāgam šīs institīvas uh, šie, šie virzītāji uh, tad turpina strādāt, lai savāktu nepieciešamo miljonu ES pilsoņu parakstu, uz, kur, uz ko reaģējot, tad komisija, komisijas pienākums būtu apsvērt iespējamo likumdošanas iniciatīvu. Un vērtējot šo lūgumu rakstu pēc būtības, konstatējam, ka te tiek prasīts principā tieši tas pats. Uh, jā, nu tad vārds kolēģiem Aukainas kundze. Jā, paldies, paldies uh, mūsu viesiem. Uh, paldies komisijas pārstāvei, uh, kas uh, atzīmē un apliecina šīs komisijas institīvas uh, uh privilēģijas Tas, tā tas ir. Un mūsu viesi runā par, par, par lietu, kas ir tuva mūsu daudzu sirdīm. Tātad jauni, aktīvi cilvēki norāda, ka, ka tas ir nenormāli, ka par, par santīmiem var, var lidināties šurpu turpu, uh, un, un mēs visi zinām, kas par to maksās. Par to maksās tie paši jaunieši, tie tās pašas nākamās paaudzes, jo nenoliedzami aviācija kā nozare tiek nenormāli subsidēta, šādā veidā stutēta, un varam tikai sapņot un fantazēt par to, kādus diženus projektus mēs varētu finansēt, ja aviācijas degvielai tiktu piemērots nodoklis. Un, un, un nu, būtu ļoti jauki, ja komisija apliecinātu, ka tā te nevis tikai tā atgaiņājas ar kādiem formāliem argumentiem, bet pēc būtības šo jautājumu nopietni skata un apsver. Paldies! Nākamā eh, kolēģi, lūdzu, pateicos. Liels paldies lūguma rakstā eh, iesniedzējiem, saka Vedrenes kundze. Eh, mēs Eh, to izskatīsim, eh, izskatām pēc eh, būtības, arī atzīmējot šo, šo sagadīšanos, kā sākas Madrides kop, tik tiešām. Tā tad runa ir par priekšlikumu ieviest nodokļu aviācijas degvielai Eiropas līmenī. Šobrīd to atsevišķas dalībvalstis piemēro brīvprātīgā kārtā un uh, šeit eh, tā tad eh, jāapsver, kādi ir reālie varianti. Būtu jāvar vaļā eh, degvielas nodokļu direktīva tādā plašā kontekstā. Nebūtu pietiekami, ja tiktu šeit kaut kādi manevri veikti attiecībā uz iekšējiem pārlidojumiem, lai nodrošinātu samērīgumu. Un vēlētos arī komentēt šo, uh, for, for, šī, šīs te formalitātes. Uh, Eiropas pilsoņu iniciatīva, uh, kuras pamatā ir šis miljons parakstu, ir, ir, ir uh, leģitīms uh, rīcības veids. Uh, aicinu uh, lūgumraksta iesniedzējus to arī darīt, uh, taču taipat laikā lūdzu arī komisiju pēc būtības šo uh, lūgumrakstu. Uh, neat, ne, neatraidīt. Paldies Lāro Turu uh, kungam, kā nākamajam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Jā, nu, uh, franču uzvārdi arī var būt uh, grūti izrunājami. Un, uh, jā, es biju ēnu uh, referents 20. gada budžetam un, un, un kā tāds tikšu nozīmēts arī, arī nākamā budžeta vērtēšanai. Un Eh, visās piecās eh, grupās, eh, kas, kas piedalījās šī budžeta projekta vērtēšanā, visiem prātā bija viens jautājums, kur rast jaunus ieņēmumu avotus budžetam visu šo nepieciešamo pasākumu finansēšanai. Un aviācijas degvielas nodoklis tika pieminēts, bet nu, līdz tam vēl ir jānonāk. Tātad lūguma raksta autori minēja šos 8 miljārdus, uh, Eh, ka tas eh, varētu būt, eh, būt šī, šī, šī, šī, šī brīnumainā, brīnumainais avots, no kura iegūt šos līdzekļus. Bet mēs, kas, kas budžeta jautājumos bijām iedziļinājušies, saprotam, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Tātad budžeta ieņēmuma jautājums, bet otrs ir tātad Eh, klimata pārmaiņas. Mēs eh, nu pat pirms brīža eh, pieminējām ar klusuma minūti plūdu, plūdos bojā gājušos. Pirms tam vēl pieminējām ar klusuma minūti Japānā bojā gājušos. Un atcerēsimies, ko savā uzrunā teica Polijas premjers, norādot, ka uh, arī viņa valstī klimata pārmaiņu sekas eh, kļūs arvien jūtamākas. Sausuma, karstuma viļņi vienā brīdī un, un, un postoši plūdi uh, citā brīdī ir jārīkojas. Un, mm, nu, šeit uh, uh, pilnīgi noteikti ir jāspēj domāt gan ambiciozi, gan, gan, gan ideālistiski, bet tāpat laikā arī pragmatiski, domājot par to, cik tas maksās, kā tas uh, kā to bū, visu būs iespējams finansēt. Eiropas revīzijas palāta mums, piemēram, norāda, ka katru uh, gadu uh, būs nepieciešami uh, miljardi fantastiskas summas, lai īstenotu mūsu jau līdz šim uzņemtās klimata saistības. Uh, Un, eh, nu jā, šeit, šeit ir, eh, ir, ir, ir eh, tā tad reāls avots, mm, mm, ko cita starpā arī Žaka de Laura institūts nesenajās, nesenajā savā publikācijā norāda kā, kā potenciāli ieņēmumu avotu Eiropas budžetam, nacionālajiem budžetiem, tātad nodoklis aviācijas degvielai. Tas ir tāds desmitgažu projekts Mm, mm, tātad Karls Falkenbergs, nesenais eh, ģenerāldirektors klimata jautājumos Eiropas komisijā, eh, arī eh, par to savulaik runāja Eh, un eh, tad, nu, te mēs redzam, cik mēs tālu esam tikuši. Aviācijas lobijas, aviācijas interešu lobijas eh, joprojām diktē savu politiku, kamēr mēs, pilsoņi, algoti, strādājošie, maksājam no savas kabatas nodokļos par, par, par, par to, ko nesamaksā aviācijas industrija. Eh, mēs maksājam par eh, auto degvielu, par uh, eh, apkurus degvielu Eiropā. Tas, notiek, tas nenotiek ar atsevišķiem izņēmumiem. Uh, nu, uh, bet situācija mainās. Ja pirms pieciem gadiem būs, ja jūs kādam būtu teikuši, uh, nu mēs tūlīt apliksim ar nodokli lielās globālās korporācijas, Google, citus, jo par jums visi būtu smējušies, bet tagad tas jau kļūst nopietni, šis kļūst ar vien nopietnāks un, un, un nu, principā arī tāds neizbēgamāks uh, risinājums. Uh, Tā kā jā, jā, jā, es domāju, šeit mums ir jāsāk uh, gatavoties tam, ka uh, brīvdienas uh, tālos uh, Eiropas un pasaules nostūros uh, maksās uh, mazliet dārgāk, būs uh, jādodas uh, atvaļinājumā kaut kur tepat tūmā. Mm, uh, Bet tāpat laikā saprotiet, kādi uh, var būt šie fantastiskie ieguvumi, ja atbrīvosies un būs pieejami šie uh, Uh, budžeta līdzekļi. Uh, Tātad, rezumējot, uh, uzskatām, ka šis lūgumraksts nebūtu jānoraida, ka tam ir jāpaliek atvērtam, un šeit komisijai pēc būtības ir tas jāpieņem un uz to jāsagatavo atbilde. Paldies, Lārotero kungs. Tā, nu, šķiet, ka šoreiz spēju jūsu uzvārdu labi izrunāt nākamā kolēģa. Liels paldies! Gribētu pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem. Pirmā lieta, ko gribētu teikt. Mēs visi pēdējā gada laikā aptuveni esam tiešām pozitīvi iespaidoti, redzot, kā jaunieši Eiropā skolēni, studenti nāk klajā ar konkrētām idejām, kā nodrošināt mūsu rīcību klimata pārmaiņu kontekstā. Jūs likšu šajā pašā maisā. Manuprāt, šis ir burvīgs, praktisks piemērs par to, kā retoriku pārvērst darbos, runājot par konkrētiem, tātad konkrētiem pasākumiem klimata mērķu sasniegšanā. Īstais brīdis, jā, ne tikai tādēļ, ka šodien atklājas COP25 Madridē sarunas, bet arī tādēļ, ka pagājušajā nedēļā par sociālistu grupas iniciatīvu uh, Uh, parlamentā mēs bijām pirmais reģions pasaulē, kas pieņēma rezolūciju, kas nosaka, ka mēs saskaramies ar mm, tātad uh, tādu neizbēgamu tātad, um, krīzes situāciju klimata pārmaiņu jomā. Tas bija ļoti svarīgi, ko paveicām Strasbūrā pagājušajā nedēļā, bet jā, piekrītam, ir jārīkojas konkrēti. Ir ārkārtas situācija, tādēļ nepieciešams īstenot politiku, kas to atspoguļotu. Uzklausīju Antonio Guķeres uh, runu atklājot COP25 sarunas šorīt no rīta, un viņš sūdzējās par to, cik maz konkrētu darbu notiek pretstatā tam, tātad kāds ir retorikas apjoms uh, saistībā ar to, kā klimata pārmaiņas notiek. Uh, krīzes brīdis jau ir pienācis. Mēs nevaram vairs runāt par tādu attālu brīdi nākotnē. Mums ir jāķeras pie darba, ir jāsakārto pašiem savus pagalms, un tādēļ pārskatīt enerģētikas nodokļu direktīva, darba kārtība par nodokļiem, tam ir jābūt mūsu klimata pārmaiņu darba kārtībā. Eiropas nodokļu direktīva ļoti skumjš stāsts. Un, manuprāt, ir pēdējais brīdis mums zaļā kursa uh, ietvaros, kā Pjērs to ļoti burvīgi jau izstāstīja, paraudzīties uz šo fiskālo pusi un piešķirt tai pienācīgu lomu. Un vēl divas lietas gribētu minēt. Pirmkārt, pretstatā Pjēram es dzīvoju uz salas. Un, lai arī esam, mums ir vilcienu satiksme, tunelis, prāmji, vilcieni reizēm nedarbojas. Mēs gribam, protams, iedrošināt cilvēkus doties citām valstīm, pieredzēt jaunas lietas, redzēt jaunas lietas, bet uh, nodokļiem jāpadara lētākas tīras transporta formas. Bet pamat ideja - piesāņotājs maksā. Tādēļ jādomā par nodokļiem šim biežajam lidotājiem. Ja jūs reizi uh, gadā lidojat, nu tad situācija ir atšķirīga pretstatā tam, ja jūs reiz nedēļā vai reiz dienā lidojat um, uzņēmuma vai uzņēmē darbības vai darba mērķiem. Tādēļ nepieciešama arī šāda nodokļu sistēma. Vienlīdzīga. Nevajadzētu liekt iespējas visiem nevajadzētu liekt iespējas cilvēkiem satikt citus cilvēkus, izpētīt valsts un kultūras bet šis priekšlikums ir jāvirza uz priekšu. Un man bija nedaudz žēl, ka komisija neieradās pie mums runāt par būtību, bet viņi runāja par procesu. Jo tā ir tā problēma, tad, kad tiek um, piesaistīta komisija, nu nav tā, ka mūsu lomu vajadzētu pilnībā norakstīt. Uh, dzīva diskusija. Tā ir mūsu komitejas loma šajā parlamentā. Man tādēļ žēl, ka nevarējām runāt par saturu, par saturu komisijas plāniem, kādi ir priekšlikumi no šīm septiņām dalībvalstīm un ko mēs kā parlaments varētu darīt, lai pavirzītu šeit situāciju uz priekšu, kā jau Pjērs minēja. Uh, Mēs gribam S&D grupas vārdā saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Nav tā, ka vienkārši nosūtīsim vides komiteju un transporta komiteju. Mēs vēlamies aicināt šīs komitejas, aicināt uh, lūgumu rakstu iesniedzējus uzstāties un tad lemt, kas notiks, uh, domājot par Eiropas likumdošanu kopumā. Paldies! Tātad, runātājs saraksts ir izsmalts. Viens neliels komentārs šis lūguma raksts jau ir nosūtīts vides un transporta komiteja. Divi, divas minūtes lūguma rakstu iesniedzējiem lūdzu noslēguma vārdi. Liels paldies priekšsēdētājs kundze, gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem, kā arī parlamenta deputātiem, kas mūs gan aizstāvēja, gan arī sniedza konkrētas norādes, kā rīkoties. Atbildot izskanējušiem komentāriem no komisijas puses, ļoti labi apzināmies, kādas ir uh, Vanderlajenas jaunās zaļā kursa prioritātes, bet mums, kā pilsoņiem Eiropas Savienībā, tās ir mūsu tiesības un tas ir mūsu mērķis turpināt cīņu par to, kas mūsuprāt ir pareizi un kas ir tās lietas, ko gribam redzēt mainītas dalību valstu kopumā un savienībā kā tādā. Uh, aviācijas degvielas nodoklis būtu viens no labākajiem risinājumiem, kā atrisināt šo nesamērīgo situāciju Eiropas Savienībā. Situācija šobrīd ļoti negatīva. Tā rada ne tikai problēmas šobrīd, bet radīs problēmas arī nākotnē, nākotnes paudzēm, kuras vēl nezinām, kādas tās būs, bet mēs jau varam sākt tās risināt. Esam gatavi sniegt konstruktīvus komentārus, sadarboties ar visiem, kas to vēlas, uh, kas grib palīdzēt mūsu iniciatīvai, uzlabot komisijas un parlamenta darbu, panākot, ka jaunā zaļā kursa šis aspekts tiek īstenots. Un kā viens no parlamenta deputātiem norādīja, šī iniciatīva piedāvā ko tādu, kam būs trīskārtēja ietekme nākotnē, ne tikai par labu videi, bet arī sociālā un ekonomiskie ieguvumi, kurus nedrīkstam ignorēt, samazinot seg gāzes, veicinot pieejamos resursus, uh, parlamentam un savienībai, ko mēs varam izmantot, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti visā savienībā, radītu darba vietas, kur tie ir nepieciešami. Tas palīdzēs mūsu savienībai kļūt spēcīgākai. Aicinām visus deputātus, kas šodien šeit ir, vērsties pie mums un diskutēt ar mums, sniegt idejas, kā varam situāciju uzlabot. Un paldies visiem par iesaisti diskusijās un konstruktīvo palīdzību mums. Thank you very much. Liels paldies. Pie, jāpieņem lēmums. Priekšlikums ir saglabāt uh, lūgumrakstu atvērtu, tas ir šķiet vienīgais, un ņemsim vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvas procesu un to, ka tas notiek paralēli. Visiem viss pieņemams? Nav iebildumu. Ļoti labi. Pieņemam to vienbalsīgā kārtā. Liels paldies! Perfekto! Izcili, liels paldies! Ždānokas kundzei. Un nu pārējām pie 12. punkta darba kārtībā. Lūgumraksts 0915 šķērsvīta 2015 no Jose Ortega. Valencijas pašvaldības zvejnieku apvienība federācija ies tiek iesniegta jaunā, tātad priekšlikums attiecībā uz jauno politiku attiecībā uz izmetumiem, ko uzliek par, kur uzliek par pienākumu zvejniekiem izkraut visu nozveju. Uh, Lūguma rakstiesniedzējiem 5 minūtes jūs varat savā starpā sadalīt laiku, kā vēlties, un pēc diskusijām jums būs iespēja uh, noslēgt debats. Dosim vēlreiz jums 2 minūtes. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es izsakos zvejnieku Alikantes reģionā vārdām. Runātāji tiek aicināti nedaudz lēnāk lasīt savu tekstu. Tātad šajā lūgumrakstā mēs pārstāvam Mursijas reģionu, un šeit mēs runājam par to, ka viss visas kopējās uh, zaisaimniecības politikas prasības saistībā ar uh, um, iz, nozvejas izkraušanu. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju un aicina izteikties nedaudz uh, lēnāk, lai tulkiem būtu iespēja iztulkot. Tātad 2015. gada lūgumraksts esam aicinājuši atteikties no prasībām saistībā ar izmetumiem zvejsaimniecībā Eiropas Savienībā. Šī regula tika pieņemta, bet tā rezultātā mēs vēlētos, lai šis lūgumraksts uh, ļautu mums īpaši vienai sadaļai pievērsties 1380. Atbilstoši tai tiek izkrautas mazās zivis, kas tiek noķertas vidusjūrā. Kā jau tika minēts, 2015. gadā notika diskusijas 17. 17. janvārī par šo jautājumu, un mūsuprāt, gadu gaitā, kas ir pagājuši, būtu bijusi jāsniedz, tātad jāveic uh, analīze par visām prasībām attiecībā uz to, kas zvejniekiem tiek pieprasīts. Un šobrīd došu vārdu uh, kolēģim. Liels paldies priekšsēdētāji. Es konkrētāk gribētu runāt par iepriekšējā um, sesijā lūgto, kad es izteicos un vērsos pie komisijas ar konkrētu lūgumu. Es sūdzējos to brīdi, ka konkrētos reģionos nozvejas uh, izkraušana neatvieglo mūsu darbu nekādā veidā. Tas a, samazina mūsu darba pievienoto vērtību. Mēs gribētu, lai kas a, tiktu darīts, lai tiktu paaugstināta cenas attiecībā uz pieaugušo zve, a, zivju nozveju. Mēs te runājam par diviem, a, divām dažādām sugām. Viena no tām nemaz nav komerciālā apritē, tā netiek tirgota. Manuprāt, mums piegādes ķēdē vai šai komerciālajā ķēdē būtu jāievada šī zivs, kas līdz šim tiek izkrauta, bet tirgota netiek. Kas attiecas uz cenu savukārt. Cenai, protams, būs zināmas sekas. Patērētāji ir izglītoti, protams, ka ir jābūt, um, jāņem vērā arī um, tātad situācija attiecībā uz šo konkrēto zivi un uh, zivju mazuļiem. Mūsuprāt, ir jāveido konkrēts tirgus lai mazie zivju mazuļi, kas nav pieaugušas zivis, lai tie netiktu ieskaitīti izmetumos. Nu, šobrīd, diemžēl, ir tā, ka zvejnieki mēģina paši kaut kā risināt situāciju, pievēršot uzmanību izmetumiem, eh, lai palielinātu peļņu. Manuprāt, kaut kas šeit būtu jādara. Mums nevajadzētu uh, zivju mazuļus ieskaitīt izmetumos. Jo īpaši, ja mēs domājam par klim, tātad, šādu ārkārtas situāciju klimata jomā, arī tas ir, tā ir sarkanā uh, gaisma, mums vajadzētu rūpīgi pārdomāt, ko darām, tādēļ nepieciešamas jaunas normas, kas būtu vidē draudzīgākas un nevis tādas normas, kas atbilstu daudznacionālo korporāciju diktētajām prasībām. Tas ir tas, ko mēs vēlamies kā lūgumrakstiesniedzēji, bet mums šķiet, ka mēs pārstāvam pilnīgi visus, kas tic demokrātijai, visus, kas tic uh, pilsoņu vēlmēm, interesēm un gribai. Tādēļ, manuprāt, ir um, pienācis īstais brīdis šo jautājumu risināt, pārskatīt šos likumdošanas um, priekšlikumus un normas, tātad uh, paturot prātā izmetumus jaunajiem zivju mazuļiem. Paldies! Uh, komisijas un uh, jūras lietu ģenerāla direktorāta vārdā lūdzu uzklausīsim kolēģi Rīceni. Paldies priekšsēdētāji! Gribētu norādīt, ka kopējā zivsaimniecības politikas Uh, pārskats KZP 2013. gadā. Tā mērķis bija pakāpeniski atteikties no uh, izmetumu šīs izšķērdīgās prakses, ieviešot šo izkraušanas pienākumu, kā tas ir saukts. Šīs radikālās pārmaiņas zvejsaimniecības jomā uzlabo zvej, zvejnieku uzvedību un atlases kritēriju ievērošanu, selektivitāti zvejā. Tas ir viens no um, veidiem, kā mēģināsim sasniegt KZP mērķus ilg, ilgtermiņa, ilgspējīga zveja Eiropas Savienības ūdeņos, kas nāks par labu zvejniekiem, piekrasts kopienām un videi. Šis jautājums, vēl es zinu, ir svarīgs. Uzklaut, nu pat Eiropas parlamenta zvejasemniecības komitejā notika uzklausīšana par izkraušanas pienākumu, un tas parāda, ka dialogs turpinās. Tas ir būtiski svarīgi, lai izkraušanas pienākuma īstenošana būtu veiksmes stāsts. KZP pakāpeniski uzsāka ieviest izkraušanas pienākumu, sako 2015. gadu līdz 19. gadam, visai komerc zvejai, visas sagas, tātad visas sugas kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms Eiropas ūdeņos un Eiropas kuģiem, kas uh, tālu jūrā zvejo. Tā mērķis bija atbalstīt zvejas nozari attiecībā uz pārmaiņām pārvaldībā un praksē. Mēs pārējām no sistēmas, kur reģistrējam tikai izkrauto nozvejas apjomu, uz tādu sistēmu, kur visa nozveja tiek reģistrēta. Izkraušanas pienākums pilnībā stājās spēkā tikai pirms 11 mēnešiem, tādēļ ir šobrīd pāragri vēl uh, minēt, cik lielā mērā tas mums ļauj izvairīties no un samazināt no nevēlamās piezvejas, izmantojot selektīvas zvejas tehnoloģijas un rīkus. Šajā kontekstā komisija ņēma vērā 2016. gadā lūgumrakstu iesniedzēju paustās bažas. Komisija turpina rūpīgi uzraudzīt izkraušanas pienākumu īstenošanu. Komisija katru gadu ziņo par panākto īstenošanas procesā gan parlamentam, gan padomē. Tas ir mūsu paziņojumā par aktuālo situāciju saistībā ar kopējo zivsainiecības politiku. Šis dokuments katru jūniju tiek publicēts. Un turklāt Tika organizēts arī seminārs no komisijas puses par izkraušanas pienākumu. Tas notika 15. novembrī 2017. gadā. Īpašs uzsvars tika, uz tir, tika likts uz tirgus lomu un risinājumiem nevēlamās piezvejas risināšanai, kā jūs to nosaucāt. Un 14. jūnijā 2019. gadā savukārt tika organizēts seminārs, kas koncentrējās uz uh, problemātiku un konkrētiem īstenošanas gadījumiem un aspektiem, kā arī kontroli un izpildi. Šo semināru laikā piedalījās dažādas ieinteresētās puses, kas pārstāvēja gan nozari un NVO kas uh, tātad izmantoja savas konsultatīvās padomas iesaistē, kā arī dalībvalstis, zinātnieki un Eiropas visaimniecības un kontrolas aģentūra EFKA īsāk. Šī Virknes semināru ir ļāvuši mums radīt kopīgu izpratni par praktiskiem apsvērumiem saistībā ar izkraušanas pienākumu īstenošanas praktisko pusi un potenciālām pieejām, kas varbūt būtu jāpārskata. Šo semināru rezultāts bija tāds, ka efektīva un veiksmīga izkraušanas pienākuma īstenošana ir atkarīga no būtiskām pārmaiņām zvejas praksē jūrā adekvātiem kontroles un izpildes pasākumiem attiecībā uz visām zvejas darbībām, lai nodrošinātu atbilstību un pilnīgu ziņošanu par visu nozveju un būtiskiem samazinājumiem nevēlamajā piezvejā. Komisija turpinās darbu ar dalību valstīm, konsultīvo padomi, zinātnēm un arī EFKA un citām aktuālām ieinteresētajām pusēm, lai palīdzētu jums veiksmīgi īstenot ilgtspējīgas izkraušanas pienākumus. Un, nu, detalizētāk, konsultatīvās padomas, ko sastāda nozars pārstāvi un NVO, viņa loma ir būtiski svarīga, konsultējoties ar veselu virkni jautājumu saistībā ar praktisko pusi tātad izkraušanas pienākumu īstenošanai. To būsiet pamanījuši rekomendācijā sākumā 2016 gadā tas bija 56, nu jau 2018. gadā tas bija 74, 11 no tām aptvēra elementu saistībā ar izkraušanas pienākumu, un tas parāda, cik aktīva loma bija kon, uh, šim konsultīvajām padomēm kas attiec uz Eiropas atbalstu pilnīgai izkraušanas pienākumu īstenošanai, tad 2018. gada 12. jūnijā komisija pieņēma savu priekšlikumu attiecībā uz Uh, Eiropas jūras zvejas fondu pēc 2020. gada. Tur īpaši uzsvers ir likts uz to, ka ir jāatvieglo izkraušanas pienākuma īstenošana, izmantojot investīciju atbalstu atsevišķos zvejas rīkos, selektīvos zvejas rīkos, uzlabojot infrastruktūru un uh, strādājot pie tirgus laišanas uh, nevēlamajai nozvejai. Komisija īpašu uzmanību pievērš arī efektīvākiem kontrolas izpeldes pasākumiem attiecībā uz izkraušanas pienākumu, un šeit šajā kontekstā dalībvalsts ir tā, kam ir atbildība nodrošināt kontroli un izpildi, un arī inspekcijas attiecībā uz visām darbībām, kas būtu kopējās veselniecības politikas ietveros, tajā skaitā arī izkraušanas pienākums kāds ir norādīts komisijas šī gada paziņojumā par aktuālo situāciju attiecībās KZP un konsultācijas par zvej, nozvejas iespējām 2020. gadam. Komisijas auditi un citas FK iniciatīvas norādījuši to, ka kopumā nav atbilstības. Ir problēmas efektīvi kontrolēt atbilstību ar konvenciāliem tradicionāliem pasākumiem. Uh, Aicinu jūs likt punktu, saka priekšsādātāja. Tulki, tulki mums ir pieejami tikai līdz 6.30 un mums ir vēl viens punkts darba kārtībā. Tātad, lai šo problēmu atrisinātu savā nesenajā priekšlikumā pārskatīt kontrolas regulu, 18. gada 30. maijā komisija piedāvāja obligātu izmantot CCTV tātad attālināto monitoringa instrumentu. Gribēju to šeit īpaši minēt. Šajā jautājumā EFKA ir ļoti svarīga loma spēlējuma, un 19. gada 12. aprīlī EFKA sadarbībā ar dalībvalstīm publicēja vadlīnijas attiecībā uz šādas ārē, tātad um, attālinātās novērošanas sistēmas īstenošanu. Šis dokuments varētu palīdzēt dalībvalstīm izkraušanas pienākumu īstenošanu, kā arī aizpildīt dokumentāciju attiecībā uz nozveju. Un uh, Vēl man būs jāturpina priekšsēdētāji, bet vēl gribu minēt jauno tehnisko pasākumu uh, uh, regulu, kas tika pieņemta 19. gadā augustā. Šī regula iekļauj sevī normas un rada reģionalizētāku pieeju attiecībā uz uh, izkraušanas pienākuma īstenošanu. Pēc idejas, ko gribu pateikt, šī regula arī pāriet uz tādu pārvaldību, kas balstītu uz rezultātiem, kas ļautu īstenot šo izkrošanas pienākumu. Un nobeigumā gribu teikt, ka komisija turpina pētīt, vai notiek uh, pienācīga īstenošana un izpilda attiecībā uz šīm prasībām. Lielas jums paldies! <coughs> Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos pateikties lūguma raksta iesniedzējiem par to, ka viņi mūs informē par savām bažām, par izkraušanas pienākumu. Izkraušanas pienākums ir būtībā eh, revolucionārs eh, šajā zivsēmniecības nozarē Vai mēs arī zivsaimniecības komitejā šos jautājumus esam apsprieduši? Šis pasākums tika apstiprināts, lai uh, novērstu resursu izniekošanu un uh, izmetumi pēc uh, statistikas datiem sasniedz 23% no nozvejas apjoma. Uh, Eh, protams, zvejnieki nav īpaši eh, priecīgi par eh, šādiem um, izkraušanas pienākumiem. Mums šorīt arī mūsu zivsaimniecības komitejā notika uzklausīšana par uh, izkraušanas pienākumu, lai uzklausītu uh, labākās uh, prakses piemērus no dažādām valstīm. Kā jūs teicāt, šī prasība stājās spēkā uh, janvārī, un šis jautājums bija ļoti strīdīgs. Mums ir jānodrošina, uh, lai uh, šīs prasības tiktu uh, vienādi īstenotas uh, visur, un tas viss ir saistīts gan ar nozvejas kvotām, gan arī izmantotiem zvejas rīkiem. Kvotas ir noteikts konkrētām zivju sugām, bet ja kvotu nav, tad nav iespējams uh, būtībā vairs zvejot, un tādēļ ir jādomā arī par elastīgu pieju, un tā šobrīd tiek īstenota. Ir uh, saskaņā ar 15. pantu noteikts īpašas formulas uh, pa sugām. Jā, šis izkraušanas pienākums ir uh, sarežģīta prasība, un mums ir jācenšas ar to saistītās problēmas risināt. Mēs tāpat runājām arī par uh, selektīvākiem zvejas rīkiem, par uh, uh, kvotu pārdali, bet katrā ziņā šīs prasības ir grūti īstenot. Šī regula bija revolucionāra, bet mēs nesapratām, ka Eiropā mums ir dažāda veida uh, Uh, zvejas prakse un kā atsevišķiem zvejniekiem draud risks vispār, ka viņi vairs nevarēs strādāt. Tāpat uh, ir jādomā par finansējumu piešķiršanu, lai varētu iegādāties selektīvākus zvejas rīkus, uh, tāpat jāuzlabo arī ostu infrastruktūru, lai varētu pildīt šīs prasības regula nosaka, ka mazāka izmēra zivis, uh, kas tiek izkrautas, nevar paredzēt tiešai, tiešām patēriņam, bet gan tās var pārstrādāt pārtikas piedevās vai uh, dzīvniekiem paredzētā barībā. Uh, bet eh, šo, eh, šīs zivis eh, saskaņā 15. pantu nevar pārdot lietošanai cilvēku pārtikā. Paldies! Vārds lūguma raksta iesniedzējiem, bet tikai viena minūte jums jāuzklausa vēl arī lūguma raksta iesniedzējs no Kipras. Paldies, priekšsēdētāji! Tradicionālā sistēma uh, bija saistīta ar uh, lieliem zudumiem, bet, diemžēl, eh, saskaņā ar jauno sistēmu šie piespiedu kārtā izkrautā nozvei būtībā tiek sadedzināta, jo nu, šīs zivis var pārdot tikai par 3 centiem eiro eh, centiem kilogramā, un tā ir īsta izšķērdība. Ir, eh, protams, jākontrolē eh, maza izmēra zivju nozveja saskaņā ar iepriekšējo regulu zivis bija jāizmet atpakaļ jūrā, ja to izmērs bija pārāk maz. Diemžēl vairāk laika uh, lūguma rakstiesniedzējiem nav. Priekšsēdētāji, paldies uh, lūguma rakstiesniedzēji. Mēs uzklausījām arī komisiju un komitejas locekļus. Ierosinājums ir atstāt šo lūguma rakstu atvērtu. Uh, un kā norādīja uh, mūsu kolēģis, mēs uh, gaidīsim, kad uh, Zivsaimniecības komiteja sagatavos savu atzinumu. Šobrīd notiek uzklausīšana Zivsaimniecības komitejā, un mēs arī lūdzam Eiropas komisiju uh, nodrošināt to, ka visa informācija mums tiek e, atsūtīta rakstveidā un ka šī informācija ir detalizēta. Līdz ar to pabeidzām šā darba kārtības punktu izskatīšanu. Vēl ir 13. darba kārtības punkts. Mūsu rīcībā ir 9 minūtes, un tātad šis punkts ir faktu vēkšanas brauciens uz Famagustu Kiprā. Lūguma raksta iesniedzējs ir uh, klāt šai zālē un uh, viņām 5 minūtes. Paldies! Paldies! Uh, komitejai, lūgumrakstu komitejai par iespēju atkal uh, uzstāties un informēt par to, kas ir noticis Kiprā Famagustā līdz pat šim brīdim. 1974. gadā augustā mums bija jādodas bēgļu gaitās pēc tam, kad bija noticis Turcijas iebrukums, un Turcija joprojām okupē apmēram 36% no Kipras teritorijas reģionā ir izveidot 40 tūkstoši uh, karavīru. Un uh, visas okupētās teritorijas tiek kontrolētas. Uh, Kipra iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā, uh, bet saskaņā ar Akī uh, to teritoriju dalība Eiropas Savienībā, uh, kuras uh, Kipras valdība nekontrolē, uh, ir iesaldēta. Jūs redzat šeit pa vidu buferu zonu un uh, šo uh, Eh, demarkācijas līnija, un Famagusta atrodas eh, austrumu piekrastē. Pēc tam, kad Famagusta tika okupēta, eh, teritorija Varošā, kas ir 6,5 kvadrātkilometru teritorijā, tika divus gadus ilgi izlaupīta Uh, visas uh, Tātad šīs izlaupītās mantas tika pārdotas vai nu Turcijā izsolē, vai uh, arī uh, turpat uz salas uh, dzīvojošajiem. Uh, Šā famagustas okupācija ir anahronisms un pamatiesību pārkāpums. Um, mēs uh, nu pat atzīmējam Lisabonas līguma ratifikācijas desmito gada dienu. Es gribu atgādināt, ka kipriešiem joprojām tiek liektas pamata tiesības. Tie ir uh, Kip Kipras pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi kam šīs tiesības netiek nodrošinātas. Šeit uh, zilā krāsā ir iezīmēta Famagustas uh, Uh, slēgtā teritorija, dzeltenā krāsā ir iekrāsota buferzona un vēl ir uh, pastāv joprojām mīnu lauki, kurus uh, Turcijas karaspēks atsaks likvidēt šī um, slēgtā teritorija atrodas uz ziemeļiem no buferzonas. Šādi izskatījās Famagusta līdz 1974. gadam. Jūs redzat, ka tas bija kurorts, uh, ļoti kosmopolītiska pilsēta, dzīvīga pilsēta, un tagad jūs redzat, kā izskatās šī okupētā teritorija. To cilvēki ir pametuši. Šī ir demokrātijas avēnija, kāda tā izskatās pēc 45 gadiem, ka tā ir pamesta novārtā. Un tā ir mana māja, kas atrodas Famagustas slēgtajā zonā. Tāda izskatās man māja no iekšpuses. Tā bija viesistaba. Jūs redzat, viss ir izlaupīts šī māja tika izlaupīta tāpat kā visa atlikusī pilsētas daļa. Šeit jūs redzat uh, koridoru, kas veda uz virtuvi. Pa, šeit pat uh, sienu apšuvums ir nolaupīts. Uh, ANO rezolūcija 550, kas tika pieņemta 1984. gadā, pauda satraukumu par Eh, to, ka eh, varošā var tikt izmitināti citi iedzīvotāji, nevis pilsētas eh, sakotnēji iemītnieki, un tika prasīts nodot šo teritoriju tiešā no kontrolē. 2004. gadā mēs iesniedzām lūgumrakstu Eiropas padom, parlamentā, lūdzot at, dot atpakaļ pamagustu slēgto teritoriju tās likumīgajiem iedzīvotājiem, nodrošinot mieru un stabilitāti un nodrošināt miermīlīgu līdzpastāvēšanu ar uh, turku izcelsmes Kipr, Kipras pilsoņiem notika divas faktu noskaidrošanas misijas Pēdējā no tām 2018. gadā šīs misijas nonāca pie secinājumu, ka tas tā tiešām ir laba doma, mūsu prasību izpilde un ka ir jānosaka sankcijas pret Turciju par to, ka tā nepilda ANO e, rezolūcijas. Bet, diemžēl, nesen Atkal Turcija ir izteikusi draudus attiecībā uz varošas uh, atvēršanu un iedzīvotāju pārcelšanos uz turieni. Šeit jūs redzat uh, Turcijas aizsardzības uh, ministru, kas apmeklē, un šeit ir uh, Turcijas ārlietu ministrs Savotuglu, kurš uh, norāda, ka uh, tiek plānota turpmākā pamagustas attīstība, tās, viņi ir iecerējuši tur izveidot kaut ko līdzīgu Lasvegasai, bet uh, Tātad tā patiesībā ir ar militāru spēku okupēta teritorija, kas piedara Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, uh, iepriekš minētās rezolūcijas 550 un 789 ir jāizpilda, un šeit jūs redzat dokumentu, uh, Uh, ko es rādīju savā pirmajā uzstāšanās reizē šeit parlamentā 2005. gadā. Tur ir teikts, Eiropa netiks uzbūvēta dienas laikā pēc viena plāna, Eiropa tiks izveidota, ja uh, gūsim uh, kopīgus panākumus. Un tieši to mēs arī lūdzam jums ļaut mums sasniegt konkrētus rezultātus kopā turku un grieķu kipriešiem un atrisināt uh, Kipras uh, problēmu. Paldies! Tagad divas minūtes komisijai. Komisija ņem vērā aktualizēto informāciju, kas ir iekļaut atskaitē par faktu noskaidrošanas uh, misiju eh, Famagustā eh, saskaņā ar eh, šo petīciju, ko ir iesniedzis autors saistībā ar Famagustas bēgļu organizāciju ir nepieciešams rast taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu Kipras problēmai Un šis sarunas būtu jāatsāk. Komisija ir apņēmības pilna sniegt politisku, tehnisku atbalstu abu, līde, abu kopienu līderiem, lai atsāktu sarunas par visaptverošu ilgspējīgu risinājumu. Tāpat atbalstām abu kopienu uzticības veidošanas pasākumus, ko uh, Tāpat Eiropas eh, Savienība arī norāda, ka ir jāpild 15. septembra 19. gada padomes eh, secinājumu par visaptverošu risinājumu ANO eh, paspārnē un saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas principiem un akī. Paldies priekšsēdētāji. Paldies tagad Kristoforu. Paldies priekšsēdētāji par to, ka piešķirat prioritāti šim tematam. Mēs esam ļoti pateicīgi. Šo gadu gaitā uh, komiteja ir apbalstījuši šo jautājumu, un tas skar ne jau tikai famagustas grieķu kipriešus, bet tas ir visas Eiropas Savienības kopīgais jautājums, kopīgā problēma, šis noziegums, kas e, joprojām nav novērsts, skar visu šo pilsētu. Tā ir kļuvusi par uh, turku okupācijas spēku ķīlnieci. Un joprojām netiek ievērotas mūsu rekomendācijas, netiek īstenot sano rezolūcijas. Mēs apmeklējām Famagustu un Eiropas uh, komisijai ir uh, uh jārunā par to, cik šī problēma ir smaga, šī problēma jāizskata atkal padomē un lūguma raksts ir jāpatur atvērts, jo ir nepieciešams e, risinājums. 30 gadus mm, e, pēc Berlīnes mūra sabrukuma, un mēs svinējām šo sabrukumu, tagad šeit joprojām pastāv cits mūris, un tiešām būtu liels sasniegums, ja Eiropa spētu šo mūri sagraut un attīstīt atļaut bēgļiem atgriezties mājās. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ļoti īsi pēc pēdējā mūsu komitejas brauciena 2018. gada maijā. Es arī piedalījos šajā braucienā. Mēs nonācām pie secinājumiem, pieņēmām lēmumu mūsu komitejā nosūtīt šo jautājumu Eiropa padomēja apstiprināšanai, apspriešanai. Un pieprasīt, lai šī pilsēta atdo, tiktu atdot atpakaļ tās likumīgiem īpašniekiem. Uh, Un mēs tāpat vēlamies, lai šīs pilsētas status tiktu mainīts, jo tā ir būtībā atgriezta no at, pārējās salas. Un mēs prasam, lai uh, Turcija veiktu nepieciešamos pasākums, tā skaitā Turcijas ārlietu ministrs. Un padomē šis jautājums ir jāapspriež, lai mēs panāktu pilsētas atbrīvošanu. Liels paldies! Mavrīdis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es, izp... es gribētu paust atšķirīgu viedokli. Es gribu paust savu uh, vilšanos, uh, dziļu vilšanos, uh, dzirdot komisijas, nu pat nolasīto paziņojumu. Ja es nezinātu, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, ka ir notikuši divi faktu noskaidrošanas braucieni uz pamagustu, un kā teica kolēģis Papadakis, mums ir šīs rekomendācijas. Pieturēsimies pie faktiem. Nav vairs 2004. gads priekšsēdētājs kundze, un tagad viņi uzdrošina Un tagad šie autori atkal pie mums vēršas pēc palīdzības, un tagad jau ir 2019. gads, un šis lūguma raksts nav saistīts ar Kipras konflikta atrisināšanu kopumā. Runa ir par Famagustu, par konkrētu ANO drošības padomas rezolūciju īstenošanu. Uh, par ANO pārvaldību un par uh, pilsoņu tiesībām atgriezties savās mājās un atgūt savus īpašumus. Tā tad uh, es uh, gribu nostādīt uh, lietas īstajās vietās. Mēs esam demokrātiska sabiedrība, kas balstās uz likumiem. Mums ir mūsu uh, vērtības un uh, tiesiskums Eiropas Savienībā. Mums ir kopīgs, uh, kopīgi tiesību akti, kas ir saistoši visām dalību valstīm. Un Famagustas gadījumā šis pārkāpums skar visus 500 miljonus Eiropas Savienības pilsoņus, un tas īpaši rūp Eiropas parlamentam. Un tādēļ es uh, ceru vai sagaidu no jums, ka šīs rekomendācijas tiks īstenotas un uh, Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniece Mogherīni ir nosūtījusi vēstuli uh, ka mēs balstāmies uz uh, ANO drošības padomas 550. rezolūciju, kas pieņēma 1984. gadā un uz citām ANO drošības padomas rezolūcijām. Un tātad viss ir jūsu rokās un komisijas pārstāvīm es teiktu. Es arī redzēju, kāda izskatās man dzimtā pilsēta. Full glass. Thank you. Μόνο για ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αναφέροντα.